Semestri iepriekšējā tā saukto Eiropas semestri pusgadu ir pieteikšies vairāki runātāji. Vispirms Rodrīgais eh, kundzes ziņojums par Eiropas eh, eh, tātad politikas koordinēšanas pusgadu. Pēc tam uzklausīsim Ribeiro kundzi, kas ir sagatavojis ziņojumu par nodarbinātības un sociālajiem aspektiem 16. gada izaugsmas pētījumā. Visbeidzot, Štīlērs kundzes ziņojums par uh, vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas eh, pusgadā. Pirmā runātāja būs eh, Safira Bēro, referente, kas sagatavojas attiecīgo ziņojumu. Jums piecas eh, minūtes jūsu rīcībā, lūdzu. O relatório sobre os aspectos sociais e do emprego do semestre europeu. Paldies. Man tādēļ tas gods ziņot par um, sociālajiem un ekonomiskiem aspektiem šajā ziņojumā. Um. Eiropai ir nepieciešams atraisīt savu sociālo potenciālu. Mums rīcībā ir dažādi instrumenti, lai panāktu jaunu līdzsvaru starp eh, ekonomiskajām un sociālajām problēmām un nodrošinātu ilgspējīgu sociālo izaugsmi. Ekonomikas un sociālā sistēma ir jāizmanto, lai uzlabotu mūsu pilsoņu likteni, mūsu pilsoņu labklājību, tādēļ nepieciešams eh, panākt konsolidēšanu, ciešā konsolidēšanu starp šīm sistēmām, ar mēģi panākt uh, sociāla attīstība, kam jābūt eh, tādam horizontālam politikas aspektam, un attiecīgi, lai mēs varētu arī sakot līdz šīs politikas eh, realizēšanai. Lai Eiropa un Eiropas institūcijas nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, atbildīgu stabilitāti, sabalansētību starp eh, politikas, budžeta un sociālajiem aspektiem izaugsmē jābūt ilgspējīgai. Nu, un, eh, līdz ar to savā ziņojumā koncentrējos uz to, kā konsolidēt eh, valsts eh, finanses un nodrošināt to, lai dalību valstu budžeta situācija un ekonomiskā situācija uzlabojas, bet lai arī tā, uz tā visu fonu secē neiet sociālajie aspekti. Finanšu stabilitāte ir ilgtermiņa nepieciešamība, tikai tā mēs varam ielikt pamats gan savai valstī, gan mūsu jauniešu nākotnē. Pēdējos gados esam piedzīvojuši to, ka finanšu krīzes uh, Rezultātā ir krietni cietuši valsts eh, budžeti, valsts finanses, līdz ar to ir nepieciešama finanšu konsolidācija, bet tam jāiet roku rokā ar izaugsmas politiku. Ir nepieciešamas struktūrālās reformas, reformas, kuras uzlabojas produktivitāti, uzlabojas eh, dalību valstu arī sociālo lomu, ņemot vērā struktūrālās pro problēmas, ar kurām mūsdienu pasaulē visiem ir jāsaskarās. Ir nepieciešama stabila sociālās apdrošināšanas sistēma, pensiju sistēma. Daudzās valstīs eh, pensiju sistēmas vēl ir jāreformē. Un tieši pensiju sistēmas varbūt ir tās, kas eh, ir tāds spilgtākais piemērs eh, krīzē, kur atrodamies. Eiropas iedzīvotājs strauji noveco, un ar to ir pensiju sistēma ir neizbēgama. Bez tās nebūs attīstības un izaugsmas. Un no otras puses, protams, ir jānodrošina, lai mūsu izglītības sistēmas nodrošina jauniešiem nepieciešamās iemaņas, uh, digitālās ekonomikas, tās augtās zilās un zaļās ekonomikas eh, apstākļos jānodrošina, lai jauniešiem būtu attiecīgās iemaņas. Tas jāliek jau skolas solām. Citādi uzņēmumi, kur ir eh, izaugsmes zinājumspēks, nesaņems vajadzīgās darba rokas, tad, kad jaunieši iekļausies darba tirku. Ir nepieciešams sekmēt privātā un valsts kapitāla sinerģiju, un investīcijām jābūt mērķiecīgām, lai eh, mm, ieņēmumu, tātad uzņēmumu peļņa nenotiktu uz uh, sociālo aspektu rēķini. Valsts uh, finansējumam jābūt uh, mērķiecīgākam nekā līdz šim. Investīcijām jābūt tiešām uh, prioritārijos jautājumos, prioritārijos jomās. Ir nepieciešami sociālai indikatori, nu, teiksim, tādi kā jauniešu bezdarbs, ilgtermiņa bezdarbs. Un, tā kā zināms, ir viena no lielākām dalību valstu problēmām. Ja būs šādi indikatori un attiecīgi uzraudzības sistēma, tas būs skaidrs eh, signāls eh, komisijai un, un padomē, ka līdztekus pastāvošajai uzraudzības sistēmai mums ir nepieciešama tāda sistēma, eh, kas nodrošina, ka politika un politikas pasākumi tiešām atstāja labvēlīgu ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvēm, uz pilsoņu dzīvēm. Ja nodrošina, lai tiktu izvērtēta iekšējā nelīdzsvarotība valstīs, tiktu izstrādāts attiecīgas sociālā ekonomiskās reformas. Tas būs plats solis priekšu, lai stiprinātu sociālo pīlāru Eiropā. Noslēgumā vēlos uh, izteikt uh, pateicību ēnu referentiem un ekspertiem, kas strādā kopā ar mani pie šī ziņojuma. Paldies! Tankis, jā. Paldies, tagad vārds uh, Rodrīgas skundzei. Ziņotājiem, ziņotāji arī jūsu rīcībā 5 minūtes. Many thanks, uh, dear President. Uh, Mr. Paldies, um, komisāra kungs, komisija kolēģi. Mēs esam nonākuši svarīgā Eiropas semestra brīdī, robežšķirtnē, jo parlaments eh, pat labāk šodien ir sagatavojis un vēlās pieņemt trīs svarīgus ziņojumus, kuros ir runa par tādu diezgan unikālu Eiropai situāciju. Ir vairākas krīzes, kas eh, pārklājas, iet roku rokā, un ja mēs vēlam ar tām tikt galā, tad neapšaubām mums ir eh, jāstiprina Eiropas Savienības iekšējā koheizija, politiku koheizija. Un Tikai tādējādi mēs eh, panāksim tādu sabalansētu un noturīgu ekonomikas atlapšanos. Ekonomikas eh, lietu komiteja, kurā es strādāju, pieņēmusi ziņojumu, un esmu pateicīga saviem kolēģiem, jo mums izdevās panākt, manuprāt, ļoti labu un dzīvotspējīgu kompromisu, kuram būs arī noteikti pievienotā vērtība, jo tas eh, precīzi raksturo situāciju Eiropā. Sākumā mūsu ziņojumā uzsveram, ka šim Eiropas semestram procesam jātiek izmantotam tā, lai pār, pārbalansētu mūsu budžets, jā, lai rastu jaunu līdzsvaru budžetos, lai uh, īstenotu reformas, par ko esam vienojušies, un lai īstenotu tā saukto Eiropa 2020 20 stratēģiju, kas ir stratēģija, kas domāta jaunu darbu vietu radīšanai un izaugsmē. Jo tikai tādējādi, raugoties nākotnē, domājot par savu konkurētspēju, domājot par, par labāku energoresursu izmantošanu, par digitāliem uh, tātad par, par eh, digitāliem risinājumiem un tā tālāk. Tikai tādā mēs kļūstam konkurētspējīgāk un eh, plaukstam uz austrumatkām. Bet, ja reiz tā, tad attiecīgi šīm ambīcijām ir jāpieskaņo arī reāli politikas eh, instrumenti. Nu, un domājot par šiem politiskiem instrumentiem, kas būtu nepieciešami tuvākajos gados, visvairāk, protams, būtu jākoncentrējās uz, ja, uz jaunu investīciju avotu atrašanu. Bez jaunām investīcijām neiztikt. Šeit eh, maksimāli optimāli jāizmanto esošie instrumenti, eh, slavenais Junkara investīcija plāns, piemēram. Tāpat jābeidz darbs pie banku savienības izveidas, lai eh, jo sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu vieglāk piekļuvu kredītiem, kas ir tik nepieciešams. Nu, nepieciešams arī citas reformas. Es domāju, ka ir nepieciešama jauna reforma paudze, kur centrā būtu izglītības reformas, inovācijas, izmaiņas valsts administrācijas pārprocesos un, un arī reformas labklājības sistēmās. Nu, protams, ir nepieciešama arī, arī budžeta fiskālā pārbalansēšana, līdzsvarošana, bet eh, tādā veidā, lai mēs eh, neapdraudētu savus politiskos mērķus un šīs strateģiskās investīcijas. Tāpat arī jāņem vērā, ka Eiropa saskars ar jauniem izaicinājumiem. Nedrošība, neskaidrība, jo sevišķi, kas attiec uz eh, bēgļu krīzi. Bet es uzskatu, ka mūsu uzņēmumu tā spilgtākā pievienotā vērtība saistās ar to, kā uh, risināt krīzi Eirozonā. Jo mēs atzīstam, ka Eirozona ir uh, um, ekonomisks kopums, un uh, šī ekonomiskā kopuma pārvaldība ir nepieciešama adekvāti politiska instrumenti. Investīciju Eirozonā pietrūkst hroniski, un tas ir jāmaina, mainot uh, pienesums, nu, kas nāk no dažādām valstīm, jo sevišķi tā, no tām valstīm, kurā šī fiskālā tāpa ir maķinīja platāka, ma maķinīja pieejamāka. Tas pats attiecas mikroekonomisko nelīdzsvarotību, tās samazināšanu, ja no vienas puses ir nepieciešams eh, tas, lai konkurētspējīgākās valsts saucētu iekšējo pieprasījumu, un no otras puses eh, mums jāpanāk tas, lai mazāk konkurētspējīgākās valsts paaugstinātu savu konkurences spēju, nevis pazeminot algas un sociālos nu, apstākļus, bet drīzāk veicot investīcijas nākotnē. Lūk, tie, manuprāt, ir diezgan svarīgi secinājumi. Un es uzskatu, ka Eirozonā ir nepie, nepieciešama komenģence, komenģence vertikāla komenģence uz augšu. Ir nepieciešama vienota pieeja sociālajiem kritērijiem un ekonomiskiem kritērijiem. Un ir nepieciešams, kā es atceru, pabeigt darbu pie Bankas Savienības izveidas. Paldies! Paldies! Un trešā referente Štīlērs kundze, jūsu rīcībā arī 5 minūtes. Thank you, uh, madam. Paldies. Um, paldies arī padomēji. Redzat, bijušo kolēģi no, no parlamenta, kas tāds komisijā un teicam, kas ir mūsu vidū šajā svarīgajā debatē. Vienotais tirgus ir uh, resurss, svarīgs resurss, kas ir jāsargā, no tā ir atkarīga mūsu uh, labklājība aptuveni 1 eh, triljons eiro, tas potenciāls, kas netiek izmantots mūsu iekšējā tirgu, un tas ir kā trauksmes eh, zvans, kas mums ir jāsaklausa un, un jāizmanto, lai uzlabotu mūsu izaugsmi. Mēs esam palaiduši garām daudzas eh, iespējas pēdējo 20 gadu laikā, lai uzlabotu darbu iekšējā tirgu, jo es sevišķi ņemot vērā globālo konkurenci, ar ko saskaramies. Vienotais tirgus sevī slēpj milzīgu potenciālu jaunām darba vietām un izaugsmēji Tas ir atzīts, eh, plaši atzīts Eiropas līmenī, bet neskatoties uz, uz atkārtotiem aicinājumiem stiprināt eh, vienoto tirgu padomē, un ikgadējos izaugs pētījumus un valstīm specifiskajās rekomendācijās, tad pastāvīgi par to tiek ladzināts, bet nu, panāks ir maz. Lai radītu jaunas darba vietas, lai, lai vairotu mūsu konkurētspēju, ir nepieciešams panākt to, lai vienotas tirgus reāli tiktu izveidots darba valstīs, lai uzlabotu šī tirgus pārvaldība un eh, process būtu caurskatāms. Eiropas vienotā tirgus iekļaušana um, Eiropas semestra procesā varētu palīdzēt šo mērķu sasniegt. Ir nepieciešams tāpat ir struktūrēs dialogs ar dalību valstīm, ir uh, jākļauj parlaments, ir uh, nepieciešama inklusība un nediskriminējuša attieksme pret visām dalību valstīm, neskatoties tām uz to, vai tās ir Eirozonā vai nav. Procesā jāiesaist gan dalību valstu parlamenti, gan arī citi partneri. Tagad tā mēs nodrošināsim caurskatāmību un atbildību par šiem procesiem un vēl beigās šī procesa sekmīgu iznākumu. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams eh, nodrošināt, eh, lai visās eh, Eirozonas valstīs tiktu pilnībā iztenota tiesība akti, par ko esam panākuši vienošanos, un līdz ar, līdz ar to tiktu reāli ieviests iekšējais tirgus. Jānovērš tarifi, kur tie vēl pastāv, jāievieš adekvāti jāievieš pakalpojumu direktīvu, ir jātransponē un jāievieš valsts iepirkumu un koncesiju likumdošanu, ja nepieciešams modernizēt publisko administrāciju, valstu administrāciju ir nepieciešams nodrošināt to, ka pilsoņiem un, pa, un uzņēmējiem tiek pieejami labāki digitālai pakalpojumi. Tiek daži piemēri tam, kur tiesība aktīvi ir pieņemta, bet nav adekvāti īstenota, un tas traucē vienotā tirgus darbībā Eiropas Savienībā. Izmaiņām, protams, nav jānāk tikai no augšas. Katram jāsniedz savu ārtavu, ārtavu lai mēs nodrošinātu iekšējā tirgus reālu darbību. Ir jābūt par, reālām partnerattiecībām. Ir nepieciešama adekvāta apmācība, izglītība attiecīgi resursi un pieejama informācija visos līmeņos. Esmu mēģinājis eh, savā ziņojumā šiem jautājumiem akurāt arī pieskārties un kopumā esmu gandarīti par uh, gala tekstu, par, par iznākumu, vēlos pateikties ēnu referentiem par viņu pienesumu, lai gan mēs nevienmēr, protams, par visu bijām vienasprādes, tomēr gala beigās panācām labu vienošanos. Un tāpat arī eh, uzskatu, tam piekrīt arī mani kolēģi, ka mēs nevienam, kāpēc mēs šeit vispār sēžam, kā Eiropas parlamenta deputāti, ir tas, lai uh, lai mēs nodrošinātu likumu īstenošanu un ievērošanu. Parlamentam tagad ir lielāka teikšana uh, kontrolējot likumdošanas procesu Eiropas Savienībā, un šī ietekme mums jāizmanto kā vienīgai demokrātiski ievēlētai Eiropas Savienības institūcijai, lai nodrošinātu to, ka mēs pieņem labākus likumus, labākas tiesību normas, un uh, tieši tādēļ savas grupas vārdā es vēlos nedaudz mainīt 46. Uh, punktu mutiskais grozījums. Tātad, lai nodrošinātu labāks likumdošanas process, eh, adekvātāk atspoguļošajā ziņojumā, kā labāka pārvaldība un labāka eh, procesa caurskatāmība, kas saistās iekšējā tirgus eh, adekvātu funkcionēšanu un tas nāks par labu gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Ceru uz jūsu atbalstu, ka jūs atbalstīsiet manu grozījumu un tekstu arī kopumā. Paldies visiem par sadarbību. Paldies! Tankis, jā. Paldies, un tagad budžeta komitejas vārdā uzstājušās atvīja jūs rīcībā vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, sveicu padomus prezidentūru un uh, komisāru un uh, gribu uh, norādīt, ka mūsu iesaiste ir drīzāk formāla. Parlaments nav pietiekami iesaistīts Eiropa pusgad, uh, Eiropas pusgadā un arī piec priekšsēdētāja ziņojumā nav pietiekama uzmanība tam pievērsta. Es gribu norādīt Rodrīgas kundzei, ka Eiropai trūkst ekonomikas politikas. Tā ir tikai nacionālo ekonomikas politiku summa un dažkārt tie ir tikai tādi vārdi un pietrūks darbu. Tādēļ ir jāstiprina Eirozona, kas var tikai vēl paplašināties, jo uh, uh tas notiks tad, kad valstis, kuras vēl neietilpst Eirozonā, izteiks šādu uh, vēlmi. Un uh, šai eirozonai ir nepieciešams budžets, kas palīdzēs mums uh, vērsties pret asimetriskiem uh, šokiem. Gribu teikt, Eiropas finanšu stabilitātes mehānisms ir veids, kā kopīgiem spēkiem tiek pārvarēts dažu valstu pārāk lielais parāku, parādu sloks, un tādēļ ir nepieciešama sinerģijas starp budžetu un monetārajām politikām Paldies, Āfī kungs, priekšstādātāja pārtrauc runātāji. Tagad Žanīna Henis Plašārda uzstājas padomes vārdā. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms sirsnīgi pateicos par iespēju apspriest Eiropas pusgadu. Uh, Uh, šādā krīzes laikā esmu pateicīga parlamentam, ka uh, tiek atvēlēts laiks šiem jautājumiem. Ja mēs uh, vēlamies, lai Eiropa uzlabotu cilvēku ikdienas dzīvi, tad mums jāsasniedz konkrēti rezultāti ekonomikas izaugsme, jārada darba vietas, jārada risinājumi uh, ilgtermiņu bezdarbniekiem un uh, maziem vidējiem uzņēmumiem jāpalīdz Eiropa eh, pakāpeniski, bet droši atlapst no krīzes. Jautājums, eh, no kādām prioritātēm mums jāvadās šajā pavērstienu punktā. Lasot ziņojums par Eiropas pusgadu, eh, es ar prieku konstatēju, ka mēs vienādi vērtējam mūsu priekšā stāvošos izaicinājumus. Mums ir jāstiprina vēl šī trauslā atlapšana. Un uh, es piekrītu Rodrīgas kundzei, ka uh, ir uh, svarīgas investīcijas un komisijas investīcija plāns tādēļ ir ļoti būtisks. Eiropas stratēģisko investīciju uh, plāns, ko ir izstrādājis padome un parlaments kopīgiem spēkiem, tagad ir apstiprināts un tagad mums ir kopīgiem spēkiem tas jāīsteno veicinot investīcijām labvēlīgu klimatu. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanos, ir nepieciešams stingrs pamats, jāpārveido mūsu nodokļu sistēmas, lai tās būtu izaugsmē draudzīgākas, tāpat jāpārskata sociālās apdrošināšanas sistēmas. Mums ir jānodrošina, lai mūsu ekonomikas būtu noturīgas un uh, nākotnē vērstas. Uh, pēdējo gadu laikā uh, ir īstenotas vērienīgas reformu darba kārtības, bet uh, kad šis spiediens samazinās, ir vilinājums atgriezties pie parastā rīcības veida. To var saprast, bet tā kā pasaule strauji mainās, mēs nevaram palikt uz vietas. Mums ir jāvirzās uz priekšu Uh, reformējot pensiju sistēmas, uh, sabalansējot ekonomiku, tāpat jānodrošina, lai jauniešiem būtu nākotnē nepieciešamās prasmes un iemeņas, un, jo viņi jau būs tie, kas veidos uh, konkurētspējīgu Eiropu nākotnē, lai veidot ilgtspējīgu izaugsmi. Mums ir uh, jāizmanto eh, Eiropas vienotā tirgus potenciāls, kā to norādīja Stīlers kundze savā ziņojumā. Padziļināt eh, vienotā tirgus ekonomiku, eh, jā, tā ir viena no prioritātēm Niderlandes prezidentūrai, par to mēs runāsim padomas Mārta sanāksmē. Mums ir šodien jāveido nākotnes eh, pamati. Eh, tas mums ir jāpatur prādā, veidojot politiku. Kā nodrošināt, lai mūsu politika izturētu laika pārbaudi? Pirmkārt, mums ir pastāvīgi jāanalizē mūsu darbs labas rekomendācijas vēl negarantē panākums, ja tās netiek īstenotas. Un es domāju, ka tas ir svarīgākais izaicinājums Eiropas pusgadā nodrošināt, ka reformas tiešām tiek īstenotas. Un šeit liela atbildība gulstas uz dalību valstu pleciem. Eiropas parlaments ir mūs pastāvīgi uh, mudinājis uh, strādāt labāk, tāpat ir svarīgs arī kolēģu spiediens uz uh, valstīm, lai tās īstenot nepieciešamās, bet uh, arī sāpīgās reformas. Tāpat ir svarīga uh, labākās pieredzes apmaiņa ministru starpā, lai saglabātu reformu tempu. Un tādēļ tuvāko divu nedēļu laikā uh, līdztekus parastām diskusijām par um, Eiropas pusgadu, mēs esam paredzējuši arī uh, specifisko uh, rekomendāciju apstiprinā uh, diskusijas, uh, gatavojoties uh, uh padomas sēdēji. Bet uh, nepietiek vien ar diskusijām padomēs, ir jāiesaista visas puses, nacionālie parlamenti, sociālie partneri, uh, un citi. Tikai tā mēs varam padarīt lai šo procesu efektīvu. Tie ir svarīgi īstenot saturīgas reformas. Priekšsādātāji, godātie deputāti, progress ir sasniegts. Labāk orientētas rekomendācijas palīdz mums koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem. Un tagad ir paredzēts arī vairāk laika darbam uh, Uh, ekspertu līmenī. Un tas, ka saulēcīgi tiek pieņemts eirozonas rekomendācijas, nozīmē, ka uh, tagad arī nacionālā līmenī mēs varam ņemt vērā eirozonas uh, izaicinājumus. Svarīga ir arī pusgada sociālā dimensija. Tie ir, uh, tās ir tiešām saturiskas, būtiskas pārmaiņas Mēs turpināsim uh, sadarbību, lai pilnībā izmantotu Eiropas pusgada dotās iespējas, lai nodrošinātu spēcīgāku Eiropu visu pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies, ministrs kundze! Un tagad komisijas vārdā uzstāsies komisijas vicepriekšsēdētājs Valdis Dombrovskis. Paldies, paldies, prieksēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Šorīt komisāra kolēģija runāja par Eiropas pusgadu, tajā skaitā arī par valstīm specifiskajiem ziņojumiem un par to, kāda makroekonomiskā līdzsvara procedūra būtu nepieciešama. Mēs publicēsim šo debašu rezultātus piekdien un tuvākajās nedēļās runāsim par makro līdzsvara momentiem. Tātad 16. gada pārskats un arī eiro rekomendācijas būs svarīgs. 2016. gada Eiropas pusgads eh, ir tāds eh, līdzsvarotāks un gludāks nekā iepriekšējie pusgadi, Šajā pusgadā uzsvars ir likts uz nodarbinātību un sociālo momentu, uz Eiropas struktūru un investīciju fondu izmantošanu un reformu tālāku īstenošanu. Šogad eh, mēs uzskatām, ka makroekonomiskā līdzsvara procedūra mēs pāriesim no sešām uz četrām kategorijām, proti tātad dažādu līmeņu kategorijas četras. lai valsts specifiskās, eh, valsts specifiskie ziņojumi būtu visiem saprotami, tad, eh, protams, mums ir jāskatās viss Eiropas kontekstā, bet eh, pēdējos mēnešos situācija ir sāsinājusies ārēju apstākļu dēļ, un tas ir ietekmējis kā iekšējo tirgu, tā arī citus kritērijus. Nodarbinātība sāp stabil, sāk stabilizēties, un tomēr ir valstis, kurās bezdarba procents ir ļoti augsts, īpaši jauniešu vidū. Vajag um, salīdzvarot arī privātā un publiskā sektora parādu situāciju sit, uz situāciju būtu jāraugās arī kā uz um, izaugsmas potenciālu. Un šeit uh, ir dalību valsts, kurās reformas norit ļoti veiksmīgi. Bet uh, starp dalību valstīm eksistē būtisks atšķirības, un arī vienā dalību valstī ir starp dažādām nozarēm attīstības rādītāji atšķiras. Uh, Lai panāktu mūsu mērķus un lai īstenot reformas veiksmīgi un ilglaicīgi, ir jāiesaista visas iesaistītās puses, un tas ir dalību valstu uzdevums galvenokārt. Valsts specifisko ziņojumu no, um, nopublicēšana, eh, protams, nav viss ceļš, dialogs ar dalību valstīm un dažādu iesaistīto pušu sīkāk iesaistīšana joprojām notiks. Mēs esam izskatījuši iespējas, kā labāk īstenot reformu procesu, un, protams, 2015. Um, gada oktobra komunikē par to, ko darīt iekšējā tirgus un monetārās savienības stiprināšanā arī ir spēkā. Esmu gatavs uh, diskutēt šos valsts specifiskos ziņojumus un esmu pārliecināts, ka parlaments arī piedalīsies šajās diskusijās. Un komisijas um, novērtējums, kā jau teicu, tas publiskots tuvākajās dienās. Esam gatavi to salīdzvarot ar dalību valstu programmām. Un arī 16. gadā esam izstrādājuši valsts specifiskās rekomendācijas, Tagad eh, konkrēti par šiem trim ziņojumiem, kuru referenti jau iepazīstināja ar savu eh, sagatavoto ziņojumu. Tātad eh, vēlētos sveikt Stīlers kundzi par viņas sagatavoto ziņojumu vienotā tirgus pārvaldību 16. gada Eiropas pusgadā. Lai resursus pārdalītu adekvāti, ir nepieciešams struktūrāls reformas un tas eh, veicinās arī Eiropas konkurētspējas pieaugumu. Mums ir nepieciešams eh, izveidot adekvātu finansējumu un pat fondu līdzekļus piesaistīt, lai konkurētspēju palielinātu. Arī pakalpojumu tirgu sakārtot ir svarīgi, un struktūrālās reformas ļoti daudzās nozarēs, piemēram, preču un pakalpojumu sfērā arī ir svarīgas. Komis, komisija ir gatava sadarboties ar dalību valstīm to pūliņu stiprināšanā. Lai Eiropas ekonomiskā vīda kļūtu stabilāka, mums visiem ir jāsadarbojās. Un tagad um, pāriešu pie e, eh, Rodrigas skundzes ziņojumu. Paldies e, viņai par e, dokumentu. Un, protams, šajā dokumentā referente griežas pie komisijas ar vairākiem jautājumiem un komentāriem par dažādiem tematiem. Protams, rekomendācijas mēs ņemsim vērā, un komisija pilnībā izprot, ka dalību valstīm ir jādara vairāk, lai tās efektīvi īstenotu struktūrālās reformas. Bet, eh, lai ekonomiskā atlapšana tiešām būtu konsekventa, ir nepieciešams visu iesaistīto pušu pūliņu apkopojums. Un, protams, nodarbības un, nodarbinātības un sociālajie aspekti ir arī komisijas galvenais uzsvars. Un visbeidzot, eh, Ribeiro ziņojums. Eiropas eh, nodarbinātības tirgus šobrīd rāda atvesaļošanās eh, pazīmes, uh, Nodarbinātība pieaug it visos sektoros gandrīz un arī visās vecuma grupās. Cilvēki vai nu strādā, vai nu piedalās dažādās apmācības programmās, un e, mēs redzam arī pirmās e, dažādošanās pazīmi pieaugumu. Krīzes rezultātā ļoti daudz nonāca uz nabadzības eh, sliekšņa, un tomēr situācija šobrīd sāk pamazām, bet konsekventi uzlaboties. Tāpēc eh, sociālajie aspekti mums šķiet prioritāri, un lai sociālo konverģenci atjaunotu, komisija ir gatava darīt ļoti daudz. Protams, eh, sociāla aspekti Eiropas pusgadā ir ļoti svarīgi Un eh, mēs uzskatām, ka sociālajā aspekta ekonomiskās atlapšanas eh, kopumā ir viens no svarīgākajiem. Esam gatavi īstenot konsultācijas kā Eiropas Savienības tā dalību valstu līmenī, un eh, esam gatavi izstrādāt arī jaunas ekonomiskās vadlīnijas, kur izstrādē iesaistīsim arī sociālos partnerus. Visbeidzot, jauni makroekonomiskās atlapšanas indikātori, pie tiem strādājam, un to izstrādē tiek ņemt, tiks ņemt vērā arī sociālie aspekti. Vairākas dalību valstis ir īstenojusi darba tirgus reformas, un rezultāti ir redzami un pilnīgi noteikti pozitīvi. Proti ir pieaudzis nodarbinātības procents, un tomēr reformas ir jāturpina, lai radītu pozitīvu vidi kvalitatīvām darba vietām. Ministrs kundze, prieksēdētais kundze, godātie Eiroparlamenta deputāti, sadarbosimies arī turpmāk. Paldies eh, komisijas priekšsētā vietniekam. Nu, tagad Dienija komitejas vārdā Andrejs Kovačevs uzstāsies vienu, vienu minūti jūsu rīcībā. Paldies, prie, ko, eh, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Pēdējo gadu laikā darba kārtībā ir divi mērķi - ekonomikas izaugsme un nodarbinātība. Un mums eh, neizdosies sasniegt šos mērķus, ja mūsu iedzīvotāji nebūs veseli. Un ir Tādēļ jāizveido tādas veselības aprūpas sistēmas, kas uh, izpilda eh, to, kas ir nepieciešams, eh, ņem vērā pilsoņu vajadzības. Tāpat ir jāizveido arī monitoringa sistēma, lai varētu mazināt atšķirības starp valstīm šai jomā. Mums ir jāapliecina mūsu pilsoņiem, ka mums ir plāns mūsu kontinenta nākotnei. Stratēģija 2020 arī ir jāiekļauj Eiropas pusgadā, arī veselības aprūpes nozare var uh, radīt jaunas darba vietas, un tas ir ļoti būtiski reformu īstenošanai. Paldies! Tagad reģionālās attīstības komitejas vārdā uzstāsies Mihailovs Kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisijas vicepriekšsēdētāja kungs mūsu ziņojumā mēs izsakām aicinājumu Eiropas komisijai labāk ņemt vērā uh, stratēģijas Eiropa 2020 mērķus. Uh, īstenojot uh, labāku kontroli par Eiropas fondu līdzekļu izmantošanu, īstenojot programmu Eiropa 2020. Uh, pārskatot uh, daudzgadu finanšu schēmu, būtu jāņem vērā visas šīs problēmas. Komisija jau ir runājusi par uh, Eiropas struktūrālo un investīciju programmu uh, pārskatīšanu, un uh, tām varētu būt ļoti svarīga loma īstenojot Eiropas pusgadu un valstīm specifiskās rekomendācijas. Paldies, un tagad uh, uzstāsies deputāti politisko grupu vārdā, vispirms Markus Ferbers. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāri, kungs, godātie kolēģi. Šeit komisijas ziņojumā runa par trim prioritātēm. Tātad īstenot investīcijas, struktūrāls reformas un atbildīgu budžeta politiku. Ja mēs uh, nedrīkstam ļaunprātīgi izmantot Eiropas uh, pusgadu, lai uh, radītu jaunus rādītājus, kam nav uh, sakars ar minētajām trim prioritātēm, bet vienkārši izskaistināt realitāti un mēs Eiropas Tautas partijas grupā esam ļoti atturīgi pret šādiem jauniem rādītājiem. Mums nevajag stipros novainot, bet vājos padarīt stiprākus. Ja, piemēram, ir valstis, kam ir eksporta pārpalikums, tad uh, Ieguvējas ir arī citas Eiropas Savienības dalību valstis, jo notiek intensīvāk tirzniecība Eiropas Savienībā, un mēs nevaram mēģināt mazināt šās, šīs priekšrocības, lai it kā citi būtu pēc tam ieguvēji. Un Eiropas Tautas partijas grupu uh, uztrauc arī tas, ka mēs uh, um, mazāk domājam par uh, to, kā tiek īstenots konkrētās uh, rekomendācijas. Pateicos uh, referents kundzē par sagatavoto ziņojumu. Paldies sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Eliza Ferreira. Paldies priekšsēdētājs kundze komisāru kungs, sveic arī padomas pārstāvi. Vispirms vēlos pateikties uh, kolēģiem, kuri ir sagatavojuši šo ziņojumu, it īpaši Mariežo Rodrīges. Uh, šeit, uh, šajos ziņojumos ir ļoti skaidri pateikts, ka ir jāmaina Eiropas ekonomiskā darba kārtība. Vecā pieeja kas tika īstenot līdz 2008. gadam, ir jau pagātnē. Mēs uh, atceramies, ka tā rezultātā bija eh, vāja sadarbība un augsta, augsts bezdarbs, bet nu, Vācija acīm redzot joprojām pieturas pie šādas uh, nostājas. Mums ir jāstimulē iekšējais pieprasījums un mums ir nepieciešamas investīcijas ar zemām procentu likmēm tā eh, īstenotā ekonomikas politika ir būtībā samazinājusi šo pieprasījumu. Ja mēs palūkojamies, kas notiek Ķīnā un ASV, tad sistēma Eiropā ir atšķirīga. Mums ir tagad eh, jādomā par strateģiskām investīcijām, jāpabeidz banku savienības izveide, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim uh, Uh, ietekmi pār savu nākotni. Portugāla ir labs piemērs. Eiropa, uh, tur tiek īstenots reformas, stimulēt nodarbinātības programma, bet uh, komisija un padome tām vajadzētu atbalstīt alternatīvus risinājumus un mainīt politiku, kas ir dominējusi mm, ekonomikas monetārā savienībā līdz šim. Mums ir jābūt gudriem, jāprot atrisināt problēmas, viss ir mūsu pašu rokās. Paldies tagad Ulrike Trebēzijus EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Eiropas Savienības ekonomiskā situācija joprojām ir ļoti nelīdzsvarota. Eiropas dienvidos ir eh, pastāvīgs zemes eh, nodarbinātības līmenis, un tāpat arī eh, bēgļu krīze apgrūtina visu situāciju. No nu, reģioni vēl tālu no izaugsmas. Eiropas semestriem ir no vienas puses jāsniedz valstīm specifiski ieteikumi reformu attīstībai, no otras puses jā, jārisina makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Un nu, izaicinājumi ir lieli. Vai valstīm ir jāizteno konkrētā politika un šīs politikas tātad realizācija 15. gadā bija tikai 25% līmenī. Šo rekomendāciju īstenošana ir brīvprātīga un tam subsidētas principā arī jāpaliek tā. Nē, Eirozonas valstīs tā nav problēma. Tās ir pašas atbildīgas par savām izaugsmes perspektīvām un par savas politikas politiku, savukārt Eirozonā. No? reformu izmaksas ļoti augstas, nu, pirms pāris eh, dienām, bet mēs redzējām, kā, kā tur ir ar, ar, ar nodokļiem, ar, ar spiedienu, kas eh, kustās presa un tā. Nu, nav eh, ekonomiskās konverģences ar eiro tika ieviesta ar tādu mēķi, bet tas nestrādā. Ir vēl valstīm jāizvērtē līdz ar to mm, Eirozonas nākotne. Ne? Ja nepieciešams aktīvā kontrolēt Eirozonas ekonomisko situāciju, tā saka komisija, bet es tam nepiekrītu. Pilsoņi nevēlas nodot vairāk pilnvaru Eiropai. Paldies, laiks ir beidzies. Saka priekšstādātāji, pateicamies par jūsu teicamo stāšanos, un tagad uzklausīsim ALDE frakcijas vārdā un Tremoru kungu pusotru minūtu. Moltes gràcies. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā e, ministrs kundze, komisāra kungs. Alda grupa uzskata, ka šo ziņojumu mēs varētu pieņemt, tāpēc rītā mēs e, iesniegsim savus grozījumus, un ja Eh, mūsu iesniegtie grozījumi eh, tiks pieņemti, tad mēs galīgajā balsojumā varētu balsot arī par šo grozījumu. Mēs uzskatām, ka eh, publiskā finansējuma palielināšana ir pieņemama un tomēr patreizējās krīzes zemēs tas gandrīz nav iespējams Šķiet, ka daudzi no komisijas piedāvātajiem projektiem nav ekonomiski dzīvotspējīgi, un tas tikai palielina birokrātisko slogu. Mēs ar saviem iesniegtiem grozījumiem mēģināsim salīdzsvarot ziņojumu, jo fiskālais nelīdzsvars nav pieļaujams patreizējā, patreizējā situācijā. Tikai tad, ja mēs piesaistīsim privātās investīcijas, bizness varēs plaukt. Ķīnā ekonomiskā izaugsme palēninās, un arī Amerika paredz, ka pavisam drīz mēs būsim jau citā krīzē. Prieksēdētāji, paldies, un tagad eh, goja grupas vārdā Cimers kundze vienu minūtu lūdzu. Ich möchte, ich möchte mich auf den Paldies, vēlos pieskārties uz sociālo-ekonomiskiem aspektiem un vēlos norādīt, ka nu, no pozitīvās puses raugoties jāpiemina tas, ka tagad runa par sociālo infrastruktūru investīcijām vairāk nekā līdz šim, tiek minēti konkrēti kriteriji, ko tas nozīmē un tā tālāk. Un šie kā pieeja, šis Eiropas semestris ir pusgads eh, kā, kā process, kuru centrā izaugs no nodarbinātība, balstās uz um, uz labu darbu, bet sociālā apdrošināšana nepieņemot uh, uh uzmanības šeit. Nu, drošības aspekts tiek, tiek uzsvērts, ja? It kā iepriekš tas ir bijis uh, par maz novērtēts, bet šī uh, elas drošība, kā to sauc, ir tieši tas aspekts, kas ir panācis uzlabojums darba tirgu. Ja mēs veidam šo sociālo pīlāru, tad ir jāskaidro, nu, tad kāds būs šī pīlāra saturs. Vai mēs nodrošināsim, ka vismaz minimālās normas tiks ievērotas, ka tās netiks pārkārtas? Jūs atsvērst standārtu, lai līdz to nekritīsies. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā Eikota kungs. Lūdzu! Paldies! Es eh, vēlētos pateikties referentu par ļoti labo sadarbību, un es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem, bet eh, Tamozes kungs eh, bija pārsteigts jūs klausoties. Jūs teicāt, ka jūs balsosiet pret šo ziņojumu, jo mēs izmantojam lielāku elastību, lai stiprinātu ekonomiku. Varbūt, ka beidzot visiem ir jāpasaka skaidrā valodā, ka Eiropā ir nepieciešams papildus investīcijas. Uh, jo ekonomiskās institūcijas visas apgalvo kā viena, ka mums ir nepieciešams papildus investīcijas, un Alda pieturās pie savas jau iesīkstējušās konservatīvās teorijas, investīcijas vairāk nevajag. Es domāju, ka vajag. Pie tam ne tikai finansiālā izteiksmē, bet arī cilvēku kapitālā. Uh, Eiropa fiskālā izpratnē ir dzīvot spējīga, un tomēr mums ir jārunā par visu resursu efektīvu izmantošanu. Mēs, kā politiska grupa, barsosim par, un varbūt, kad arī Alda grupa varētu mazliet pārvērtēt savas domas un arī balsot par, nu varbūt vienais dzīvē. Jā. Yeah. Paldies, tak priekšstādētāji. Eh, vai jūs eh, akceptēsiet eh, Tremals kunga uzdoto jautājumu? Lūdzu, 30 sekundes. Godātais kolēģi, saka Tremals kungs. Tātad Junkar plānā 66 mūsu alda grupas deputāti balsoja pret un zaļie no Nīderlandes eh, balsoja pār. Mēs esam tieši tādā pašā situācijā kā pirms pusotra gada. Viens no iemesliem, kāpēc balsojam pret šo ziņojumu, ir sekojošs. Mēs gribam, lai investīcijas, visi esam viensprāts, ka to vajag, lai investīcijas būtu ekonomiski ilgtspējīgas un dzīvotspējīgas, lai nebūtu tā, ka atkal investīcijas tiek novirzītas uz lidostām, kurās nav neviena lidmašīna nolaidusies un arī nenolaidīsies, un uz tādām uh, dzelzceļa līnijām, kurās nebrauc neviens vilciens. Smieklīgi, mēs nevēlamies vairāk tik debīlas infrastruktūras pārtrauc Tremozes kungu. Tas nebija jautājums, saka prieksēdētājs kundze, tas nebija nekāds jautājums, bet no Ekhot kungam. Ekhot kungs saka, man jau patika jūsu jautājums, jo tas atgriežas atpakaļ pie jūsu sākotnē teiktā, ka mums ir nepieciešama lielāka elastība stabilitātes paktā. Uh, Un eh, jā, jūs atkal liek, eh, tā kā pārmetat tā saucamajām plus valstīm, Vācijai un Nīderlandai, tā tad, ja mums būs eh, investīcijas, un jūs sakiet, ka tikai dzīvot spējīgas investīcijas ir tādas, par kurām jūs varētu balsiet, un tomēr lielāka efektivitāte it visās nozarēs ir nepieciešama. Un ja jūs domājat, ka tas ir jūsu izšķirīgais balsojums, tad beidzot pārdomājiet. Prieksēdētāji, paldies! Nākamais ir Marko Vallī, divar pus minūtes EFD frakcija. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, kundzes atvainojas. E komisijas ekonomiskā recepte balstās uz disciplīnu, un uh, reformām un uh, taupību un uh, investīcijām bez publiskā stimula, un tas viss nedarbosies. Būtībā viss tagad ir pakļauts tam, ko grib Vācija. Mums būtu jāpalūkojas, jāizveido tādu Uh, uz tiem instrumentiem, kas uh, būtībā spiež valdību īstot, īstenot nepareizu politiku pretrunā konstitūcijai, kas uh, tad pulcē valstīm cīnīties pret bezdarbu un inflāciju ar augstu paceltu galvu. Tās valstis, kas nav eirozonā, pašu spēkiem spēj risināt šīs problēmas bet tās valstis, kuras atrodas Eirozonā, ir spiestas pildīt Briseles vai Frankfurtas norādījums, īstenot netaisnīgus noteikumus, piemēram, Grieķija. Mums uh, nav tāda valūta, kas atbilst natulā, nacionālajai ekonomikai, bet gan, kas ir tāda intelektuāla koncepcija. Vāt Cieši Nīderlandieši izmanto šīs izdevīgās procentu likmes, uh, un komisija dara, nedara neko, lai sašūpotu laivu un atstāja šo, šo nevienlīdzību, kas pastāv. Vidusjūras valstis jau atrodas smagā situācijā un nekas netiek darīts, lai situāciju uzlabotu, mainot uh, šīs, um, šo maiņas kursu pārskatot mēs uh, atkal nespēsim Uh, neko atrisināt, uh, mainot uh, šo dokumentu. Viss atkal turpināsies, turpināsies Vācijas hegemonija. Vai esat paredzējuši tiešām turpināt šo vājo kompromisu un pieļausiet šādu nevienlīdzīgu attieksmi ekonomikas monetārā savienībā? Uh, priekšsēdētāji, e, lūdzu nākošais runājiet lēnāk, lai tūki varētu visi pre, visu precīzi pārtūkot. Šoreiz tas bija tiešām grūts uzdevums. Nākamais uzstājas Bernārs Mono ENF grupas vārdā. Komisāra kungs, mēs atkal konstatējam, ka Eiropas pusgads ir pilnīgi neefektīvs e, tā it kā ir paredzēts saskaņot nacionālās ekonomikas, bet tas nedarbojas uh, ir pazeminātas izaugsmas prognozes eirozona, ECB procentu likmes ir uh, zemas, naftas cenas pazeminās, bet Eiropas ekonomika joprojām neuzplaukst. Uh, pirms 20 gadiem tika solīta uh, labklājība, nodarbinātība Eiropā, bet tagad uh, šī aina ir bēdīga. Uh, tiek veikti taupības pasākumi, ir finansiārais un banku totalitārisms, un tas viss nedarbojas. Apvienotā karaliste ir sapratusi un vēlas doties prom. Un neviens šāds Eiropas uh, pusgads nedarbosies, un tādēļ mēs nebalsosim par šo ziņojumu. Paldies, uh, te tā frakcija pārstāvji. Un nu, tagad pārējie, kas vēlas piedalīties debatēs. Pirmais - Adams Šeinfelds. Jūs minūtē pusotra rīcība. Lūdzu, cienījamies deputāti. Paldies, eh, priekšstādātāji, kolēģi. Eiropas eh, semestram izvērtējumam jāiet roku rokā ar vienotā tirgus izvērtējumu procesu. Un, diemžēl, tieši šajā aspektā vēl krietni jāpiestrādā. Šie procesi neiegluži roku rokā. Uh, Dāmas un kungi, mēs taču dzīvojam 21. gadsimtā, un šim laikmetam ir eh, raksturīga strauja digitālās jomas attīstība, globalizācija, starptautiskā konkurence, izmaiņas tāpat arī sociālajā mentalitātē un eh, patērētāju uzvedībā. Saskaramies ar pilnīgi jaunām uzņēmējdarbības formām, kuras līdz šim vēl nebija pazīstams. Nu, lūk, lai būtu konkurētspēja šajā vienotajā tirgu, šajos jaunajos apstākļos, uh, un, kas varbūt vēl svarīg, svarīgāk, lai Eiropa kā spēlētājs būtu konkurētspējīga globālajā tirgu, mums ir nepieciešams tomēr uh, deregulēt ekonomisko aktivitāšu gaitu. Ir nepieciešams sniegt papildus atbalstu jauniem uzņēmumiem, tātad tiem startupiem, ir nepieciešams um, investīcijas uh, infrastruktūrā, ir nepieciešams samazināt izmaksas, kurām saskarās um, uzņēmumu vadītāji. Citiem vārdiem sakot, jāsamazina birokrātija. Jāpanāk, lai būtu labāk īstenot tiesību aktu visās um, Eiropas Savienības dalību valstīs, jāizliedz um, netarifu barjeras un uh, jāpieliek punkts protekcionismu politikai, kas, saprāt, tiek piekopta dažās dalību valstīs. Ir jāuzlabo kopējā tirgus pārvaldība, tas pats svarīgākais. Paldies! Danke sehr. Der nächste Redner ist für. Paldies nākamajam runātājam trīs minūtes, Gutieres Prētokungs. Paldies priekšstādātājiem! pateicos arī komisijai par sniegto pārskatu. Uzskatu, ka nodarbinātības komiteja ir sastādījusi labu ziņojumu. Un līdz ar to vēršos pie komisijas un, un padomas, sakot, ka tomēr tas drusciņi ir pretrunā tam, ko jūs sacījāt. Nebūtu lietas nav tik rožēns, kā jūs to pasnieciet. Jā, ir nu, notikusi, zinām, atlapšana, tomēr tā ļoti gausa, ļoti nestabila un arī atšķirības ir daivās tīm ir ļoti lielas. Uh, Eiropas um, ekonomiskās sadarbības organizācija ir uh, apliecinājusi, ka atšķirības starp uh, bagātākajām un nabadzīgākajām valstīm ir uh, krietni atšķiršās. Nu, manā valstī, piemēram, starpības starp bagātiem un nabadzīgiem ir te vai septiņkāršojusies. Sociālā situācija daudzās valstīs ir tiešām nepieņemama. Nodarbinātības komiteja un sociāldemokrātu grupa līdz ar to aicinu jūs ņemt vērā trīs lietas. Pirmkārt, nodrošināt to, ka ir papildus investīcijas pieejams, jādara gals tāpības politikai. Tālāk ir nepieciešams struktūrālās reformas, jo sevišķi tur, kur tās ir grāvušas Eiropas sociālo modeli. Un treškārt, nepieciešams stiprināt Eiropas, tātad Eiro zonu, un nepieciešams stiprināt Eiropas un ekonomisko monetāro savienību. Bet eh, investīcijas varbūt ir pats centrālais elements, jo bez papildus investīcijām, bez eh, tādas eh, cikliskas politikas mums uh, eh, neizdos izvairīties no pagātnes kļūdām. Jā, ir Junkera plāns, kas domāts investīcijām, bet, bet uh, rezultātus pagaidām neredzam. Investīcijas Eirozonā nav uzlabojušās. Ja pavērosim, kas notiek eh, Lielbritānijā, kas notiek ASV, tur pēdējo divu gaitā investīcijas ir krietni pieaugušas. Un savukārt uh, Eirozonā investīcija apjoms sācamā ar 13-14 gadu joprojām ir sarucis. Nu, nerīkst tā palikt. Mums ir nepieciešams papildus investīcijas, lai mēs varētu sekmēt ekonomikas izaugsmi. Uh, un attīstību, un, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, Junkara plāns uh, de facto kļūst par tām investīcijām, kas jau tāpat uh, savā ziņā bija pieejams tā valstu līmenī. Ir nepieciešams papildus investīcijas. Jāskatās, kāds viss ietekmē um, jaunu darba vietu radīšanu. It kā ir radīts jaunas darba vietas, bet pārsvarā tās ir daļēji darbas lodzes, darba vietas, um, nestabili darbi. Uh, Un mēs zinām, kā pastāvīgās darbības pastāvīgie līgumi tiek uh, aizstāti ar tādiem apšaubāmiem uh, īstermiņa līgumiem. Nu, ne jau tādas darbības mēs uh, esam vēlējušies, ne jau pēc tādām darbībām esam tiecuši, tiekušies. Arī atalgojums daudz kur samazinās par to pašu darbu, kas tika veikts iepriekš, teiksim, cilvēkiem. Nav pieejams cilvēku cienīgas algas vairs. Viņi strādā, bet uh, sociālās nošāšanas nav. Ir nepieciešama taisnīgāka politika politika, kas eh, sekmīgāk risina bezdarba problēmu, kas ir samilzus daudzās valstīs. Mums ir nepieciešams noteikti sociālās garantijas cilvēkiem. Un eh, neatgūstot Eiropas sociālā modeli, mūsu nākotne būs sprukās. Jāuzlabo Eirozona, ir nepieciešams uzlabot eh, sociālās dimensijas, tādu prominentāku lomu Eirozonā. Priekšsēdājs saka, jums ir beidzies laiks, jūs runājat ļoti ātri, paldies jums, bet jūsu laiks ir beidzies. Paldies! señor Gutiérrez, si usted sigue hablando tan rápido. Ja, nu, paldies. Eh, nu, vai tikai aprīno to, cik ātri jūs runājāt, saka priekšsēdētāji. Uh, bet, nu, tiem, kas nesaprot spāņu valodu, droši vien kaut ko ir, ir palaiduši garām. Liet, nu, varbūt ņemiet to vērā nākamo reizi tomēr, ja? Lūk, uh, bet, nu, labi, tagad nākamais runātājs uh, Sneslavs Ožoks, EKR frakcijas pārstāvis, pusotras minūtes jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos aicināt jūs paskaidrot, eh, lūk, kādi jautājumi, kur ir eh, pieejami šie ziņojumi. Nu, manā dzimtajā valodā šis ziņojums pieņemams, eh, pieejams nav. Rodrīgais kundzes ziņojums, piemēram, kas tiek debatēts šodien, tas ir pieejams tikai angliski. Tas nav pieņemami. Par Eiropas pusgadu semestru runājot, nu, process nav jauns un neko daudz te līdz ar to komentēt Nevajadzētu, bet tomēr divas tādas domas man prātā. Pirmkārt, struktūra reformas dalība valstīs. Ilgi esam par to runājuši. Arī par to, ka šīs struktūrās reformas ir daudz kur atstātas novārtā. Ir pieņemts saistoši tiesību akti. Tie, tas tagad gal galā ir likums, ko ir apstiprinājuši valstu un valdību vadītāji. Un ļoti bieži tās um, koncentrējas uz konkrētām problēmām, kurām saskarās šīs valsts, un, un tomēr tās tiek ignorētas. Un otrkārt, tiek runāts par to, ka nepieciešams uzlabot koordināciju Eiropas līmenī. Nu, pieņemsim, bet, eh, bet es neredzu veidus, kā šo Eiropas semestra procesu mēs varētu labāk eh, koordinēt. Jā, dalība valsts eh, neīsteno rekomendācijas, kas tām tiek likts galdā. Un tā kā ar vairāk vajadzētu padomāt par to, kā tad pārliecināt uh, dalībvalstu valdības par to, ka šīs uh, reformas un šīs uh, rekomendācijas būtu jāizteno. Jo sevišķi tagad, ņemot vērā šo te, nu, tomēr ar notušo krīzes situāciju. Paldies! Tornesis kundze nākamā runātāja pusotru minūte ir jūsu rīcībā. Aldevādā Tornesis kundze. Paldies priekšstādātājiem! Pirmkārt vēlos pateikties referentiem Jo sevišķi arī Vieras kundzei, notarbinātības komitejas referentē par ļoti labu un tādu konstruktīvu procesu un darbā pie šī ziņojuma bija prieks sadarboties. Es saprotu, ka panākt kompromisu šādos jautājumos nav viegli. Es saprotu, ka daudz eh, bažas, ko pauda darba grupas locekļi, ir ņemtas vērā, bet tomēr, manuprāt, nodarbinātības komitejas nostāja par šo ikgadēju izaugsmes eh, pētījumu, nu, tomēr būtu, varētu varbūt vērst nedaudz vairāk tā kā nākotnē, atzīstot sanāktu, atzīstot panākumus, un tomēr vairāk uzmanības pievēršot tam, kādas jaunas reformas nepieciešamas darba tirgu, lai pilnvērtīgi izmantot šī darba tirgus potenciālu, un, lai sekmētu izaugsmes jastrāku eh, attīstību. Jā, ekonomiskā situācija uzlabojas, tas tiesa. Bezdarbs eh, arī pērnā gada decembrī, piemēram, par 0,1% kopumā Eiropas Savienībā ir, ir eh, krities, ja mēs stāstām ar novembri. Uh, Un nu, tomēr tas joprojām ir gan augsts - 10,4% kopumā Eiropā, bet redzam, ka situācija pamazām uzlabojas. Arī uh, to cilvēku skaits, kas ir uz nabadzības riska robežas, uh, uz sociālās izstumtības, izstumtības robežas, uh, pērnējā gadā un 14. gadā nedaudz samazinājās un stabilizējies. Tas gan nenozīmē, ka sociālā situācija ir, ir kārtībā, ka, ka viss ir. Uh, Um, atrisināts un ka varam sēdēt rokas klēpī salikuši. Nē, mums jāturpina strādāt pie jaunu darba vietu radīšanas, lai uh, arī uh, nepieļaut to, ka aizvien vairāk cilvēku slīks nabadzībā. Um, runātāji apraujas, jo viņas darba laiks, tad runas laiks ir beidzies. Jā, Līka, jūs esat ģēmini, bet tā. Es uh, sapratu, ka es jums norādīju, ka jūsu uzstāšanās laiks ir beidzies. Paldies, kundze. Tagad vārds Viegas kungam. Vienu minūtu. Paldies! Eh, Izaugsmē pagājušajā gadā ir bijusi vērojama, tas tiesa, bet tomēr kopumā šis process nav apmierinošs. Runājot par šo jaunā semestra stratēģiju, es uzskatu, ka tā ir jauna stratēģija neoliberālismu dominēšanai. Rekomendācijas, kas tiek eh, izteikts ziņojumos un tiek dotas eh, valdībām, ir tās pašas vecās receptes, kas mūs iestūma krīzē, iestūma nabadzībā un, un uh, un labklājības eh, līmeņa mm, krišanas eh, nodrošināja. Lūk, tā, tās ir rekomendācijas, kas tiek liekts galdā, un tās nav pieņemamas. Jā, tiek runāts par eh, investīcijām, kas balstās uz, uz izaugsmu, bet kur tad viņas ir? Situācija tiešām nav apmierinoša. Es uzskatu, ka mums, parlamentāriešiem, vairāk jāiesaistās šajos procesos, jo pagaidām šis process ir galīgi nedemokrātisks. Un arī šī uh, ekonomikas un monetārā savienība, kā tiek veidot, ir pilnīgi nepieņemama um, neoliberālismu vārdā. Um, cieši uh, darbinieki, cieši uh, proletariāts, un uh, tas nav pieņemama. Paldies. Lamberts kundze, viena minūte. Paldies. Um, pateicos Nodarbinātības komitejas referentēju par atklātību viņas darbā. Šajā procesā ilgāk laikā esam uzsvēruši, ka uh, jāuzsver vairāk būtu sociāla aspekts, sociālais taisnīgums. Esam gandarīti, ka komisijas eh, nostāja tiešām ir mainījusies, bet, nu, vai reāli praksē tas tā izpaudīsies, nu, jāskatās vēl. Ja nepieciešami papildus sociālai indikatori, bet šiem indikatoriem jābūt konkrētai ietekmē, konkrētai nozīmē, un, un šiem indikatoriem jāstāja ietekme uz politiku. Sociālais taisnīgums nozīmē, ka ir jācīnās eh, par, par, par eh, vienlīdzīgāku tātad dzīvi gan starp valstīm, gan valsts ietveros. Ir nepieciešams līdz ar to uzlabot uh, sociālos aspektus. Ziņojumā ir aicināts investēt uh, pakalpojumos, veselības aprūpē, bērnu aprūpē, jau un mājokļu uh, piedāvāšanā. Un, uh, protams, cilvēcienīgs algas arī noderēt, ja mēs runājam par sociālo taisnīgumu. Ir jāmazina atšķirības uh, atalgojumā starp vīriešiem un sievietēm arī dažādām vecuma kategorijām, un mēs tiešām ceram, ka šis sociālais dialogs nopietni atgriezīsies mūsu darba kārtībā, jo tas pēdējos gados ir krietni cietis. Paldies, Aflēna eh, kungs, tālāk vienu minūti jūsu rīcībā. Nu, lūk, katru gadu mēs sasniedzam šo, šo punktu. Eirozonas eh, aizstāvi sola mums eh, laimīgākas dienas tepat ap stūri, ka būs jaunas darba vietas, būs izaugsme. Tas viss, kas tā arī nepiepildās. Eiro atbalstītā runā par to, ka ir potenciāls struktūrālām reformām, un gan visi piekrīt Dragī kungam, Eiropas Centrālās bankas vadītājiem, ka eiro ir milzīgs panākums tās. Tas, protams, ir pilnīgs muļķības. Eirozonā knapi, knapi piedzīvot neliela izaugsme relatīvi stabilos pēdējā gada apstākļos. Paskatīsimies, kāda Eirozonas statistika. Slēdzamā 99. gadu nu, nekas tieši nav noticis. 17, pēc 17 gadiem pieaugums ir minimāls. Un pat Lielbritānijā, kur mums ir bijušas savas akcijas, no tālāk mēs esam panākuši daudz, daudz augstāku rādītāju tajā pašā laika posmā. Jūs politiski inspirētā, iedvesmotā valūta vienkārši nestrādā. Tā rezultātā nestrādā arī jūs jaunieši. Ir pēdējais laiks kaut ko mainīt un, un vienkārši eiro, eirozonai pielikt punktu. Nu, paldies, vai pieņemiet jautājumu, Oflin kungs? Jautājums, eh, kādēļ tad pēdējās dienās ir krities, eh, tātad, stāvīgi eh, mācīņas kurs. Nu, kā jūs ziniet, valūtas svārstības nav nekas neparasts, uz augšu, uz leju. Pēc 8. gada krīzes uh, Staļņu mācīs kurs nokritās, bet eh, saga, saglabājām vairāk kā miljonus, eh, miljonu darbietu mūsu valstī, nesoties to, ka Eirozonā miljonu darbietu tiek zaudēts, jo eh, atsevišķas valsts nevar izmantot savas valūtas. Nu, patiesībā, jā, nu, drusceņi iekrities mācīs kurs, nu, bet, lai mēs to ir pamodušies, ka Eiropā ir sprukās. Bet domāju, ka trīs sekos koriģējuši pasākumu mācīja nedaudz kritusies, un nu, neliels kritums jau arī pēc kāda nemaz nenāk. Paldies. Trošinskas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropa cieš visi rādītāji ir negatīvi, recesija, taupības pasākumu, un jūs prasāt dziļāku iekšējā tirgus integrāciju. Vai jūs tiešām tam ticat. Mērķis visim, visām šīm procesām ir nacionālo valstu izušana. Mēs saskaramies tagad ar masu bezdarbu un katru dienu dzirdām sliktas ziņas uzņēmumu slēgšana, delokalizācija, bet jūs joprojām spītīgi pieturaties pie šīs darba kārtības, nemaz neredzot, kāda ir reālā situācija. IMCO komitejā daži kolēģi nāca klajā ar ļoti pārsteidzošiem paziņojumiem par to, ka šie migranti, kas tagad ieplūst, ir uh, cerība Eiropai, ka tie ir jāintegrē darba tirgu, kaut gan patiesībā ir uh, uh jājautā, kā interesēs tas viss, kā tas ietekmēs darba tirgu un vidējo algu mums ir jāpretojas centra tieces spēkiem, ko uzspēj komisija, tās viss ir novecojis un mūsu grupa pret to iebildīs rīt. Paldies, tagad vārds Kazas kungām, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentei Sofijai Ribeiro par izcilo darbu pie šā ziņojuma. Eiropas pusgads ir apliecinājis, ka tas dod uh, nepieciešamos instrumentus dalību valstī, lai izkļūtu no finanšu krīzes. Diemžēl uh, šī krīze ir negatīvi ietekmējusi Eiropas sociālo modeli. Risinājums ir stiprināt Eiropas Savienības sociālo dimensiju. Un tādēļ ir iekļauti trīs jauni rādītāji par uh, nodarbinātību. Uh, Eh, šajā vērtējuma tabulā. Ir nepieciešams eh, reformēt ekonomiku, investēt cilvēku kapitālā un radīt daudz darba vietu visos līmeņos. Uh, Eiropas e, stratēģija 2020 ir svarīga un arī ir svarīgs e, investīcija plāns Eiropai. Ir jādomā par to, kā uzlabot īstenošanu un kā nodrošināt e, viedu, ilgtspējīgu, integrējošu izaugsmi. Dalību valstīm ir jāīsteno visaptveroša pieeja, īstenojot efektīvu uh, tirgus politiku un nodarbinātības politiku, kas uh, iesaista gan darba meklētājus, gan darba devējus. Ir jāatbalsta arī izglītības un apmācības pasākumu. Paldies, tagad vārds Gebhards kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mani priecē klausoties, uh, uh, klausīties to, ko saka uh, Uh, Kāzas kungs, uh, jā, es viņām piekrītu, bet mani vienmēr pārsteidz, ka daudzās galvās vēl joprojām ir vecmodīgas idejas, ka runa ir tikai par uzņēmēju darbību un ka ir uh, tikai jāiegulda lielos uzņēmos un viss būs kārtībā. Tā tas nav. Mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja, kā tas nu patika teikts un ir jādomā ne tikai par uzņēmēju darbību, ekonomiku, bet jādomā par kvalitatīvām darba vietām, inovācijām, patērētāju aizsardzību. Un ja mēs visu to ņemsim vērā, tikai tad varēs attīstīties Eiropas ekonomika, tiks radīts ne tikai darba vietas, bet notiks ekonomikas izaugsme, un tas mums ir nepieciešams. Mums ir par to jārūpējas, lai iekšējā tirgū šajā Eiropas uh, pusgadā šie, semes, šie aspekti tiktu iekļauti, un ja tas mums izdosies, tad mums mm, eh, eh, būs nevis kāda problēma eh, ar vienu punktu, bet tad mēs varēsim arī balsot par šo ziņojumu kopumā. Paldies, tagad vārds Lukas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas pusgads iekļaujas eh, centienos eh, īstenot eh, ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Tas ir iespējams, ja ir skaidri mērķi. Nu, vienmēr ir arī bijusi ekonomikas pārvaldība, lai uh, domātu par stabilitāti valsts finansēm. Diemžēl šis mērķis ir cietis neveiksmi, kas izpat, izpat Eh, paudās valsts parādu krīzē 2010.11. gadā, un tagad tiek paplašināti šies eh, kontrols saraksti, iekļaujot jaunus rādītājus, un kolēģi šeit pieminēja tādu visaptverošu pieju. Nu, varbūt mēs eh, vienu mērķi arī īstenosim, bet tad visa šī pārvaldība būtībā neko nedod būtībā ir tā, ka šie mērķi tiek ignorēti. Portugālei būtu jātaupa, bet tagad pieņēmts budžets, kur nekāda taupība nav paredzēta. Uh, un Itālijā atkal tagad uzskat, ka tā var neievērot deficīta ierobežojumus. Francijā atkal tiek pieņemti likumi, kad uh, atkal tiek pagarināti termiņi deficīta samazināšanai un tā tālāk. Dāmas un kungi, atteiksimies no šīs pārvaldības un rīko, ļausim valstīm rīkoties pašām. Un tagad vārds Gogas kundze, kungām, es atvainojos. Paldies, kolēģi! Iekšējais tirgus ir viens no lielākajiem Eiropas sasniegumiem, un domāju, ka mums ar to vajadzētu lepoties. Pēdējos 50 gadus eh, tas ir radījis neiedomājams iespējas un iepriekš neredzētus eh, panākumus. Uh, bet eh, vēl ir daudz darāmā un izaicinājumu arī ir daudz. Vienotais tirgus ir viens no galvenajiem uzskatiem, uzsvariem Eiropas Savienībā un Eiropas pusgads ir labs instruments. Mēs runājam par dalīšanās ekonomiku, parādās jauni biznesa modeļi un tiem vajadzētu izveidot labākos eh, iespējamos ietvarus, lai tie varētu attīstīties. Uh, Komisijām dalību valstīm ir jāstrādā, lai radītu nepieciešamo ietvaru, kā šie jaunie ekonomiskie modeļi varētu darboties iekšējā tirgū. Tam ir nepieciešama likumdošana gan Eiropas līmenī, gan arī dalību valsts līmenī. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, Pimenta Lopes kungs vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Mūsu priekšā ir vairāki dokumenti, kuru uzsvars ir Eiropas pusgads. E, vienlaicīgi šajos dokumentos e, tiek e, tāda kā lišķēšana visiem tiem instrumentiem, ko komisija ir piedāvājusi, bet vai tiešām tā ir? Patiesībā šie instrumenti novedīs pie kapitāla koncentrēšanās un dalību valstu suverenitātes eh, graušanas. Eiropas ekonomiskā politika, vai tiešām tā ir vajadzīgs Eiropas pusgads? Mēs negribam, lai mēs skatītos caur rozā brillēm uz to, kas šobrīd notiek. Es domāju, ka mums ir jāpārtrauc tā politika, kas tiek īstenot Eiropā. Mums ir jāstiprina dalību valsts suverenitāte, lai tās varētu pašas uzņemties atbildību par savu ekonomisko izaugsmi eh, un pašas kontrolēt strateģiskos sektorus. Vai jūs eh, akceptētu Nero kunga uzdoto jautājumu? Nē, jūs neatbildēsiet. Labi, tad ejam tālāk. Duranda kungs. E, Viena minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas pusgads ir tas uh, Borta žurnāls, kur uzdevums ir garantēt saskaņot ekonomikas politiku. Uh, Eh, šeit vajadzētu iekļaut reālus ilgtspējīgas eh, attīstības rādītājus. Diemžēl eh, šeit nav pieminēta ne aprits ekonomika, ne arī resursu efektīvas pārvaldības un izmantošanas kritērija, kaut arī pagājušā gada jūlijā parlaments prasīja tos iekļaut. Tāpat arī pēc Volkswagen un e, skandāla un dīzeļgeitas joprojām trūkst tirgus kontrolas instrumentu. Kā saprast pēc lukslīgs, ka joprojām trūkst uh, sociālās un fiskālās konverģences. Un uh, tiešām uh, es. Uh, nožēl, paužu nožēlu, ka par uh, paust par to, ka ir ieguldīts liels darbs šajā ziņojumā. Manis minēto trūkumu dēļ to mēs nevarēsim atbalstīt. Tagad Švāba kungs, pusotra minūte jūs rīcībā. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Jā, patiešām katru gadu notiek debates par uh, budžeta skaitļiem, par it kā nelīdzsvarotību, bet no kopē, kopējā ainā mēs aizmirstām, ka e, no 28 dalību valstīm Eirozonas e, dalību valstis ir atbildīgas par vienoto tirgu, par vienotu standārtu e, un prasību īstenošanu. Un, diemžēl, šāda skatījuma pietrūkst visām dalību eh, valstīm ir eh, jārūpējas eh, par vienoto tirgu un jāizmanto Eiropas pusgads, lai samazinātu labklājības atšķirības un lai veicinātu ekonomikas attīstību. Diemžēl tas nenotiek pietiekam daudz Eiropas pusgadu ietvaros, bet tas būtu nepieciešams. Paldies. Tagad vārds Šusterkungam godātā priekšsēdētāja. Jaunajā Eiropas pusgadā ir gan uh, pozitīvās puses, gan ēnas puses. Uh, diemžēl joprojām ir augsts bezdarbs Eiropas Savienībā, tā ir uh, smaga problēma, tā ir jārisina. Diemžēl tiek turp turpināta taupības politika un uh, lielāks uzsvars tiek likts uz budžeta konsolidāciju nekā bezdarba apkarošana. Mums ir nepieciešama izaugsmes stimulēšanas programma ar publiskām investīcijām. Ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību šajomā ir jāstiprina iekšējais tirgus un jāveic jārisina ekspansīva no augu politika valstīs, kur ir pozitīvs saldo. Ir eh, jāveic kursa korekcijas Eiropas pusgada ietvaros. Tagad Demis Makerkungam vārds vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka labākais šajos ziņojumos ir tas, ka mēs tomēr regulējam uzņēmumu darbību un to socioekonomisko un to sociālo sfēru, lai nebūtu tā, ka mēs dzīvojam eh, mežonīgo rietumu kapitālismā. Tās eh, valstis, kurās budžets nav sakārtots, un tās, kuras eh, neīstenot dažādas Eiropas Savienības normatīvas, tomēr vajadzētu pret šīm valstīm griezties. Es uzskatu, ka Eiropas koordinēšanas pusgads ir ļoti labs instruments prieksēdētāji. Paldies, Matijas kundze, vienu minūtu lūdzu. Brigādas, Paldies, prieksēdētājs kundze. Prieksēdētājs kundze Dombrovska kungs, griežos pie jums, tās ir Eiropas institūcijas, kuru taupības politika ir izgāzusies Eiropā. Un šobrīd šī izgāzusies politika ir radījusi zemu konjunktīvu. Tagad eh, jūs 2016. Eh, gada Eiropas pusgadā sakiet, ka daudzas valsts neizpilda noteikumus. Nu, ideāli. Dažādas valstis arī no komisijas eh, rakursa. Jūs izturaties pret tām dažādi. Un tas ir galvenokārt balstoties uz komisijas ideoloģisko dienas kārtību. Jūs vēlaties privatizēt, jūs vēlaties sagraut sociālās sistēmas. Uh, piemēram, komisijas izdarītais Portugālē, Austrijā, Francijā, nevienā no šīm valstīm nav vienāda kritērija. Tur ir burtiski kā tāds vērādītājs, kurā brīdī jūs pagriežaties pret kādu valsti. Komisāra kungs, jūs turpiniet tādā pašā garā, un tas ir briesmīgi. Prieksēdētāji, paldies, Zalba Bidegānas kungs, vienu minūtu lūdzu. Prieksēdētājs kundze. Protams, koordināšanas politika Eiropas, Eiropā un iekšējā tirgu ir būtiskākais Eiropas pusgadā. Tikai tad mēs varēsim piedzīvot konverģents un stabilitāti Eiropā. Mums visiem ir jādod sava artava, lai īstenotu adekvātu un veselīgu ekonomisko politiku. Tam ir nepieciešams investīcijas, nodarbinātība, adekvāts sociālais tirgus, bet um, kā mēs varam stiprināt ekonomisko atveseļošanos, tikai tādējādi, ka dalību valsts īsten ārkārtīgi striktas reformas. Bet uh, iekšējais tirgus ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešama arī ekonomiska savienība un visbeidzot politiska savienība. Spānija, neskatoties uz to, ko Marieša kundze teica, ir viens no tiem, viena no tām valstīm, kurā reformas tiek īstenotas visstriktāk. Un eh, Spānijā Piemēram, pagājušajā gadā vien mēs radījām 600 tūkstoši jaunas darba vietas. Blinkievičūtas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ekonomiskā izaugsme un izaugsmas nostiprināšanās, kā arī jaunu darba vietu radīšana, to visu jau mēs darām, lai cilvēkiem uzlabotu dzīvi. Jā, bezdarba skaitļi samazinās, un tomēr, kolēģi, vēlētos eh, vērst jūsu uzmanību uz vienu ārkārtīgi sasāpējušos problēmu Eiropas Savienībā, un tā ir bērnu nabadzība. 27% bērnu Eiropas Savienībā dzīvo zem nabadzības sliekšņa, tāpēc griežos pie komisijas un arī pie dalību valstīm izveidot savu veidu bērnu garantiju. Tam ir nepieciešams budžets, tam ir nepieciešama nauda, lai ik viens bērns Eiropas Savienībā varētu saņemt bezmaksas veselības aprūpi, bezmaksas izglītību, dzīvot adekvātos apstākļos un līdzīgi, bet bērnu nabadzība ir ciešā mērā saistīta saistīta ar sieviešu nabadzību. Un vēlētos griezties pie dalību valstīm, lai tās tiešām nāktu klajā ar konkrētām reformām, kā izskaust bērnu un arī sieviešu nabadzību. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad uh, Rohonenes Lernenes kundze vienu minūti. Arvois. Godātā prieksēdētājs kundze, Eiropā, austrumos, rietumos, ziemeļos, dienvidos, lai arī kam mēs prasītu atbildi, vienmēr ir viena. Ik viens vēlas redzēt, un arī parlamentā mēs visi to gribam. Bet viedokļi dalās, vai ekonomiskā izaugsme tai būtu jānāk no, e no Eiropas vai no dalību valstu līmeņa. Uh, Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība dzīvo vēsturiski smagākajā ekonomiskajā krīzē. Ir tādas dalību valsts, kurās ekonomiskā atveseļošanās ir spēcīgāka, un tomēr eh, Rodrīgas kundzes eh, ierosinātais eh, koordinēšanas pusgads runā par to, kā publiskajām investīcijām ir jāpieaug, un tomēr dalību valsts darītajam būs izšķiroša loma, ja mēs vēlamies nodrošināt ekonomiskās izaugsmas stabilitāti. Tomēr domāju, ka e, Briselē šeit būtu maz sakāmā. Tieši dalību valstu parlamentiem ir jādara savs mājas darbs, lai ekonomiskā izaugsme būtu pastāvīga. Melokungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs piekrītam, ka mm, taupības režīms atstājas negatīvas sekas. Un tomēr daudz no tiem, kas aicina solidaritāti, un um, aicina tātad cits izrādīt uh, sapratni, patiesībā mm, iedzimušies vien tālāk taupībā. Tas noved nākamās uh, paudzes aizvien lielākos parādos un neko citu. Jau sākot ar 2009. gadu saskaramies ar šīm vienkārši smieklīgām taupības politikām, tāpēc esot tādā pieaudzes deficīts, bezdarbs, ekonomikas slīgs aizvien zaļākā purvā, nu un gala beigās tad, tad uh, trojka uzstāda savus noteikumus. Sociāls, kas bija pievērsts Portugālē uh, un zaudēja vēlēšanās, tagad kliedz, ka viņi ir gatavi izstrādāt politiku, kas ļaus panākt izrāvienu. Netic viņiem. Vai Ribeiro kundze jūs piekrītat uh, zilās kartītes jautājumam? Jā, paldies uh, priekšstādātājiem Melo kungs. Uh, Vēlos jums vaicāt šajā diskusijā. Uh, Dzirdējāt, ka Marija Žāla Rodrīgais runāja par eh, pro-eiropisku ievirsi, par eirozonas eh, plusiem. Dzirdējām arī komunistu kolēģu pretējās domas, jo kā, nav nekāds noslēpums, ka viņi ir kārtīgi eiroskeptiski noskaņot. Nu, man šķiet, ka te nav īstā līdzsvara. Vai jūs piekrītat man, Melo kungs, eh, ka tas tomēr ir pārsteidzoši, veidos tā dīvaina koalīcija? Portugālijas runājot vienu šeit citu. Atbilde. Nu, es eh, principā piekrītu, ka ir šāda dīvaina situācija. Un eh, komunistu kolēģis, kas arī vēlēs uzdot jautājumu, tad ir aizgājis. Bet taisnība, ka Portugālē pie varas ir valdība, kas ir zaudējusi vēlēšanās, neko nav mācījusies no savām pagātnes kļūdām. Un turpina piekopt šādu budžetāru mirāžu, tā es to sauktu, domājot, ka ka viņu ticību var pārvērst par zinātni, tā sacīt. Nedomāju, ka tas viņiem izdosies. Paldies. Melo. Monsieur Melo. Paldies, Melo. Kungs, otrs zilā kārta vai to pieņemsiet arī? Quel succès. Melo, de facto, ir fantastiski. Otrs zilā kārta no Rodrīgas skundzes, no referentes. Eh, ir tiešām fantastiski, neticami, ka. Jūs eh, mēģiniet pārvērst Eiropas parlamentu, Portugāles parlamentā šeit tagad, visā šo iekšpolitisku diskusiju. Bet jautājums, vai ir iespējams būt nu, atbildīgam no nu, budžeta viedokļa raugoties un radīt jaunas darba vietas un samazināt eh, sociālo netaisnību nu, vienlaicīgi. Kad jūsu partija bija pie varas, eh, jums tas neizdevās, un tagad ir jaunā valdība, es ceru, ka tomēr to panāks. Paldies. Subtāda, uh... Priekšstādātāji, um, saka Melo kungs, uh, ieklausoties jūsu sacītajā, pirmā, pirmkārt jāsaka, jūs oriģinālajā sākumā runājāt, jūs piesaucāt solidaritāti. Jūs sacījāt, ka solidaritāte ir jāievēro visā Eirozonā, tiem, kas klājas labāk, jāplīst tiem, kas klājas sliktāk, bet struktūrālās reformas jūs nemaz nepieminējāt. Tās reformas, uh, ko sagaidam no tiem, kas uh, savu darbiņu valdībā nepaveica pietiekam labu, un tagad mūs nolēmuši neveiksmē un, un mūsu nākotnes prokās. Katram jāievēro sava atbildība, lai risinātu situāciju tā, lai lietas uzlabotos, nevis kļūtu sliktāks. Solidaritāte, protams, ir laba lieta, bet atbildība ir nemazāk svarīga. Paldies! Es zinu, ka vēl citi vēlas uzdot uh, jautājumus, bet es neļaušu uzdot vairāk kā divu zilās kartītes jautājumu. Tagad Santu kungam vārds. Paldies, investīcija pietrūkst, līdz ar to izaugsme no klibona. Ja nepieciešams saglabāt sociālus apstākļus darbiniekiem, jauniešiem, kas meklē darbu un, un pensionāriem, ka nepieciešams uh, darbs uh, šādai spējai nav. Mm. Sociālais kompas, kas tika izveidots pirms pāris gadiem, vairs nestrādā. Dažādi populistiski saukļi izskan. Problēma ir, kā panākt, eh, lai ekonomika atkal augtu, lai tiktu ģenerēts jaunas darba vietas, un lai cilvēki varētu nopelnīt savu pensijas. Mums nav nepieciešama kaut kāda kompleksa teorētiska instrumenti, nepieciešama politiskā griba. Jādomā, neordināri varbūt, eh, nestandarta veidu risinājumi jāmeklē. Un tikai tā mēs apmeklē, sameklēsim jaunas investīcijas, gan privātās, gan publiskās. Privātās investīcijas seko valsts investīcijām, nevis otrādi parasti. Un valsts investīcija visur trūkst. Junkera fonds tika izstrādāts tam, lai kā to atrisinātu, bet tas arī nestrādā. Valsts investīcijas labāk strādāt atkarās tiek, tiek piemērots bez liekas birokrātijas valsts līmenī. Ir jārod veids, kā sekmēt nacionālās investīcijas, un tas arī piesaistīs privātās investīcijas stabilitātes izaugsmes pakts, eh, vai tas to ievēros varbūt? Vai mēs varam to paļauties? Nē. Ir nepieciešams eh, vairot eh, publiskos un valsts tēriņus investīciju formā un nevis tā kā tagad. Paldies, Mesešmit kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paradoxāls debatas, burtiski pāris stundas pēc tam, kad mēs diskutējām par Kameronu panākto Eiropas padomē, tātad ar šo līgumu tieks nodalītas Eirozonas valstis no citām valstīm. Un tagad eh, šajā ziņojumā, par ko mēs diskutējam parlamentā, tas jau ir novecojis. Tajā neatspoguļojas jaunā realitāte Eiropā. Jo, protams, tām valstīm, kurās, kuras vēlas eh, lielāku, tātad tās valsts, kuras ir uh, Eirozonā tās jau tiek centralizēti pārvaldītas, bet mēs, par laimi, arī Dānija, kur esam ārpusē, tie varam dzīvot vairāk vai mazāk savu dzīvi. Protams, e, arī ārvalstis skatās e, uz to, kas notiek Eirozonā, un iespējams, ka 50 gadi, kad mēs dzīvojām bez eiro, e, mēs dzīvojām veiksmīgi, un es nedomāju, ka Eiropas pusgads kaut ko tagad izmainīs. Tātad, vai jūs vēlaties, jūs nākamā runātāja esat pierakstījušās brīvā mikrofona procedūrā, vai jūs tomēr vēlaties uzdot šo jautājumu Mēsaršmeta kungam? Labi. Mēsaršmeta kungs atbildēsiet? Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr! Priekšsādātājs kundz, godātie deputāti, godātājs kolēģi, es eh, domāju, ka nekāda ekonomikas izaugsme nevar būt tā vērta, lai mēs tai upurētu sociālās tiesības. Es gribētu jums jautāt, vai jūs domājat, ka ir vērts apvienotai karalistei upurēt eh, sociālās tiesības?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 Es nedomāju, ka uh, Lielbritānijai būtu uh, jāupurē savas sociālās tiesības. Es domāju, ka uh, Lielbritānija ar to līgumu, ko tā ir noslēgusi, ka tā ir stiprinājusi savas iespējas izdzīvot. Jo ja mēs uh, neierobežosim pieeju sociālajiem pakam, pakalpojumiem, tad uh, mūsu labklājība nevis augs, bet samazināsies. Un, uh, es varu garanto, garantēt, ka tas, eh, ko Kamerons šobrīd ir panācis, ir lielākais ieguldījums dalību valsts sadarbībā, un nevajag kritizēt Lielbritāniju. Tas nozīmē, ka pat tās jomas, eh, kurās mēs esam vienlīdz, eh, kur, kurās mēs esam viensprāts, tā tad brīva pārvietošanās, tā pazudīs, ja mēs katrs neturēsimies pie savām robežām. Komienkundzei vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties uh, komisāram par sniegto atbalstu. Ja mēs runājam, mēs runājam par sistēmām, bet es domāju, ka padomē pienācis laiks palūkoties uz uzraudzības pakotni attiecībā uz ražojumiem, izstrādājumiem. Uh, Mums ir uh, nepieciešams tāds tirgus, uh, kurā pilsoņi ir informēti par to, ko viņi valk mugurā, ko viņi ēd, ir nepieciešama izsekojamība, bet diemžēl šī likumdošanas aktu pakete atkal ir iesprūdusi. Tas mums ir nepieciešams gan Itālijā, gan Eiropā padomē ir jāmaina kurs, citādi mēs nespēsim būt konkurētspējīgi. Paldies, tagad vārds Dantikungam. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, kolēģi. Vienotais tirgus neapšaubāmi ir lielākais Eiropas integrācijas sasniegums. Un par to mēs varam pārliecināties arī Brexit debatēs pēdējo dienu laikā cilvēki Londonā to izmanto kā argumentu, lai uh, iestātos par palikšanu Eiropas Savienībā. Bet šodien vienotā tirgus veidošana vēl nav pabeigta, nav pilnībā izmantots tā potenciāls. Un uh, mums tagad ir jāsaskars ar citām problēmām. Nacionālā tūredzība tagad ierobežo brīvo pārvietošanos Schengenas uh, zonā un uh, mēs uh, nevaram līdz ar to sasniegt lielāku progresu vienotajā tirgu, bet mums ir jāraugās uz vienoto tirgu kā dzinēt spēku izaugsmei, inovācijām, attīstībai. Paldies, tagad vārds Kasna Debska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu tam, ka ekonomikas pārvaldībā mums ir jāņem vērā sociālā dimensija, bet jautājums, kādā mērā mēs varam koordinēt sociālo politiku Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir jādod ieteikumi, bet tā nevar uh, uh, uzņemties dalību valstu pilnvaras. Dalību valstis ir atbildīgas par sociālās politikas īstenošanu, un es nevaru piekrist apgalvojumam, ka Eiropas sociālajām fondām ir jāveltīt 20% dažādiem sociāla rakstura pasākumiem, un nevaram piekrist tam, ka Eiropas Savienība uzraudzētu, uzraudzītu dalību valstu darba līgumus. Tas nu būtu solis par tālu, ar to nodarbojas dalību valsts, un tas arī neatrasinātu sociālās problēmas. Dalību valstu valdībām ir šie lēmumi jāpieņem. Paldies, tagad vārds Šulcis kungam, viena minūte. Priekšsēdētājs kundze godā tie kolēģi. Eiropas pusgads bija uh, tika ieviest kā reakcija uz ekonomikas un uh, finanšu krīzi, lai uh, novērstu krīžu atkārtošanos. Ir svarīgi noteikti aspekti. Uh, diemžēl Eiropas pusgadā bija pārāk daudz un pārāk uh, pavirši ieteikumu dalību valsts tos nevarēja īstenot. Mū, mēs runājam par uh, sociālu uh, Eiropu. Un uh, šeit tagad ir iekļauti trīs jauni rādītāji - ilgtermiņa bezdarbs, jauniešu bezdarbs un uh, bez vidējs bezdarba līmenis. Bet uh, tie paši jāsaglabā arī visi citi makroekonomiskie rādītāji. Mums jāsaglabā svarīgākās rādītāju grupas. Paldies. Tagad vārds Grapinī kundzei viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties referentiem, ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kur ir iesnieguši grozījums. Šie uh, dokumenti nav pati pilnība, bet te jau. Uh, Uh, pozitīvu elementu, kas uh, palīdzētu sasniegt vienotā tirgus pārvaldības mērķus. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība nodrošinātu reālus uh, rezultātus nodarbības dzīves līmeņa uh, ziņā mums ir jādomā par darba vietu radīšanu trūcīgākajos reģionos, jādomā par konkurētspējas nodrošināšanu, tāpat jāveido nacionālās konkurētspējas padomes, jāīsteno konkurētspējas politika. Visi šie rādītāji ir būtiski, bet mums ir nepieciešama lielākā atklātība, caurskatāmība, godīga konkurence un jāstiprina ir mazie un vidējie uzņēmumi. Paldies! Vārds Ujas Dovska kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es uh, uzskatu, ka šīs uh, instruments jāizmanto elastīgi. Un es negribu, protams, iejaukties neviena mm, pilnvaru jomā tomēr vēlos pievērst uzmanību kaut kam, kas neizskanējušais debatēs, bet tas ir ļoti svarīgi Eiropas solidaritātei un budžeta līdzsvaram. Mūsu eh, veikt, un tas skar arī mūsu eh, izdevumus, tātad eh, militārie izdevumi. Tikai piecas Eiropas Savienības valstis uh, tērē aizsardzībai 2%, tā skaitā Polija, Francija, eh, Igaunija, Grieķija. Es domāju, ka eh, arī citām valstīm būtu tā jārīkojas, jo militārie izdevumi ir svarīgs liels īpatsvars eh, budžetā. Lope Fontaņas kundz. Mēs piekrīt tām eh, šīm specifiskām rekomendācijām, bet es gribētu teikt, ka mums ir jāinvestē uh, cilvēkos. Eiropas pilsoņi ir pārdzīvojuši grūtus laikus, viņi vēlas redzēt, ka šī ekonomikas atlapšana nāk par labu visai sabiedrībai. Mums jārada darba vietas, mums jādomā par jauniešu nodarbinātību, jāpalīdz jauniešiem, kas ir bez darba, ilgtermiņu bezdarbniekiem, jāintegrē viņi darba tirgu, īpaši jādomā par gados vecākiem. Uh, Uh, cilvēkiem strādājošiem. Mums ir jāparādz īpašas apmācības programmas, ņemot vērā darba tirgus prasības, un ir jānodibina uh, ciešāk saiknes starp izglītības iestādēm un uh, darba devējiem. Mums ir daudz dar neaizpildītu darba vietu Eiropā, Un mēs zinām, ka uzņēmumi meklē darbiniekus un dažkārt tos nevar atrast. Paldies, Tomašičs kundze. Vienotais tirgus ir ne tikai Eiropas uh, Savienības pamats, bet dod arī reālu labumu dalību valstīm, pat ja galēji labējie un kreisie noliedz vienotā tirgus nozīmi Tomēr eh, mums ir jāstrādā, lai šo tirgu stiprinātu, un uh, tirgu nevar skatīt izolēti no dalību valstu ekonomikas un sociālās politikas. Bieži vien mēs runājam par nodokļu paradīzēm un to negatīvo ietekmi. Manuprāt, mēs nepietiekami runājam par eh, politiku, kas rada tā saucamo ēnas zonu tā ir pārāk uh, augsta nodokļu likme, pārāk lieli birokrātijas šķēršļi, kas uh, traucē ekonomikas attīstību un uh, tādēļ mūsu sabiedrība grimst nabadzībā. Pārāk strikta regulācija arī nodara kaitēm Eiropas uzņēmumiem. Paldies, priekšstādīkums. Paldies, priekšstādā dāmas un kungi. ja nepieciešams koordinēt eh, dažādas politikas Eiropas Savienības līmenī. Tas, protams, ir svarīgi. Mēs neesam gluži gandarīti ar eh, šīs ekonomiskās politikas rezultātiem pēdējos desmit gados. Arī pagājušajā gadā Eiropas IKP pieauga knapi par pusprocentu, kas nu, nav tas spožākais eh, rādītājs. Eirozonā pat vēl mazāk. Sabiedrība ir vīlusies. Un šī vilšanās ir tik liela, ka tas eh, atstāja ietekmi uz dažādu vēlēšanu rezultātiem un līdz ar to um, mainās politiskā haina. Lai gan, protams, pašas dalība valsts ir vairāk atbildīgas par ekonomikas eh, um, performanci. Es tos aicinātu komisiju izdarīt lielāku spiedienu dalību valstīm, lai um, izaugsmes potenciāls Eiropas saimnībā tiešām tiktu izmantots optimāli tiek piesauktas investīcijas, bet nav jau runa par investīcijām, ir runa par nodarbinātības uh, apstākļu izmantošanu, par uh, tehnikas progresu izmantošanu. Un valstīm specifiskajās rekomendācijās, kuras izstrādā komisija, vajadzētu vērā koncentrēties tieši uz darba tirgus un apstākļu uzlabošanu, uz jaunu darba vietu radīšanu. Un uh, to, kā labāk un optimālāk izmantot uh, jauno tehnoloģiju pavērtās iespējas, bet tajā gadījumā cietīs mūsu konkurētspēja. Paldies, tagad brīvais mikrofons. Uh, Diezgan daudz ir pieteikušies. Sāksim ar Milētiķis kundzi, lūdzu. Minūtes. Vienu minūti. Zahvaljujem predsjedavajuća, e, pozdravljam. Paldies priekšstādātāji, vēlos pateikties e, komisāru kungam un arī padomas pārstāvjiem par e, viņu veikumu. Tiešām semestra ietvaros nepieciešama labā koordinācijas, gan, tad, koordinācija gan starp Eiropas saimnes institūcijām, gan arī starp uh, dalībvalstu iestādēm. Nepieciešams koordinēt kohēzijas uh, politikas īstenošanu un rekomendācijas, ko komisija dod dalībvalstīm. Tāpat ir jāpanāk sinerģijas efekts starp dažādiem finansējuma avotiem, dažādi partneri dar, darīto un jāskaņo vidas politika, dažādas politikas, teiksim, vidas, uh, enerģētikas, transporta politikas eh, jomas, eh, lauku politika, inovāciju politika, zinātniskie pētījumi, kohēzija un tālāk. Viss šīs politikas jomas jāsaskaņo. Un ne tikai jāsaskaņo, bet arī jāizteno šādi pasākumi, kas tajos figurē. Jā, šī koordinācija ir svarīga, bet tā reizē ir ļoti sarežģīta, ņemot vērā to, ka tomēr ir daudz laibals, daudz institūciju, daudz dažādu partneru, kas atbild par dažādām politikas jomām, gan arī dažādas organizācijas eh, dalība valstīs. Uh, Mm, sarežģīta lieta, bet katrā ziņā jātiec pēc tā, lai šī koordinācija uzlabotos, jo bez koordinācijas būs instrukāts. Ford. Nākamais runātājs uh, Falkundze. Mm. Kaut kur viņa te bija, pieteicās un tad pazuda. Nu labi. Nākamais runātājs. Paldies. Um, Saka Marijas kungs, eh, atkal dzirdam to pašu dziesmu, komisija nāk atkal startē ar jau zināmo recepti, eh, cipsim budžetus, eh, taupīsim, atgriezīsimies pie tā saukā stabilitātes pakta, kas patiesībā nozīmē bezdarbu, nabadzību un aizvien lielāku nevienlīdzību. Tā tas vismaz notiek Grieķijā, es domāju, ka tā, tā tas būs arī citur. Šis Eiropas semestris vien dod papildus birokrātiju, piešķir papildus varu bankām un banķēriem Tas nereiķinās ar Eiropas pilsoņu gribu un arī ar mūsu tātad, parlamentu, gan Eiropas parlamentu, gan Nacionālo parlamentu tiesībām. Tiesībām viņiem tomēr pretendēs savu teikšanu. Mēs mēģinām pretoties trojkas uzliktiem diktātam, starptautiskajam valodas fondam un tā tālāk, bet tas ir grūti. Mūsu uh, makus ir izdaguši finansisti, no tā cieši mūsu fermeri, mūsu um, uh, sādnieki, bet tas tā neturpināsies, Dambrovska kungs. Mēs to nepacietīsim, mēs cīnīsimies un panāksim to, kā tas mainās. Paldies tālāk, nākamais runātājs. Paldies, saka Jakoviča kungs, Jakovčiča kungs, atvainojamies. Aldis vārdā. Jā, nepietiekama ekonomiskā izaugsme daudzās dalību valstīs tiešām ir um, liela problēma. Tā turpina sastādīt, radīt liels galvas sāpes mums visiem. Nākotnē nāk sveicināties ar jauniem izaicinājumiem. Katru gadu redzam, ka galva pacēla kāda jauna krīze. Nu, tagad eh, šis te pasākums ar semestra mehānismu mēģina um, rast eh, saskaņotības starp dažādām politikas jomām, kas, protams, nav vienkārši. Sevišķi mēs vēlamies, eh, teiksim, vienā maisā samest izglītības jautājumus, vidas aizsardzības jautājumus, sociālās aizsardzības jautājumus, kā arī ekonomiskās izaugsmas jautājumus. Tas ir Tādēļ, principā, lielāko daļu no šī ziņojuma es pieņemu, bet es vēlos aicināt uh, Rodrīgas skundzi, ziņojuma autoru, pieņemt Alde piedāvātos uh, grozījumus, un tad mēs izsveicam nobalsot par. Labi, paldies, eh, Silikjotis, lūdzu, tagad nākamais runātājs ir priekšstādētāji. Deputāts Silikjotis, paldies, uh, eh, priekšstādētāji, komisāra kungs, uh, Eiropas semestra process faktiski ir uh, tikai un vienīgi banķieru varas institucionalizācija. Tas negatīvi ietekmē mūsu konkurētspēju, tas uh, samazina izaugsmu, palielina jaunu darbu vietu radīšanu, bet tieši nodarbinātība un izaugsme taču ir, ir, ir tādi uh, skaļākie saukļi tagad. Un valsts, kurām ir uzspiest, uzspiest starptautisko institūciju memorands, tagad var tikai sapņot par tiem laikiem, ka bija augsts nodarbinātība un tā tālāk. Uh, Un šis ziņojumā par Eiropas semestru mēs uh, uh, dzirdam, ka esot kaut kādas priekšrocības šai koordinācijai, dažādu politikas saskaņošanai, nu mēs Grieķijā ziniet neko tādu neredzam. Nezinu, kas tās ir priekšrocībām. Mūsuprāt, vienīgais šīs semestra uh, mehānismi, pusgada uh, mehānismu mērķis ir uh, ļaut uzdzīvoties vēl vairāk lielajām multinacionālajām kompānijām uz namsīgo ļaužu rēķinu. Mēs esam pret šo procesu, pret ziņojumu un balsosim noteikti pret tātad visām šīm lietām. Paldies! Paldies! Lopes kungs, eh, vienu minūti. Ačiū pirmininkė. Ger... Eh, Ropes kungs, jā, paldies. Eh, priekšstādātājs saka deputāts Rope, zaļo vārdā. Rodrīgas kundzēm, paldies jums par jūsu ziņojumu, un tomēr man te šis tas sakāms. Uh, Šai sakarā es domāju, ka jūsu ziņamā ir iesagušās šādas tādas kļūdiņas. Nav pieļaujams, ka dalība valstis tiek uh, sodītas par komisijas pieļautajām kļūdām. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Komisijai pašai jānes atbildība. Tāpēc es neredzu tieši saistības starp ekonomikas, ekonomikas pārvaldību un kohēzijas politiku. Nedrīkstam pārt mehāniski risināt šīs problēmas, kā to piedāvā komisija. Nedrīkstam ziedot vienu otru vārdā, tā sacīt. Abi ir svarīgi. Nu, skumīgi, ka referents nav to atspoguļojis atzinumā. Šāds uh, ceļš nāks paslēgt gan kohēzijas politikai, gan ekonomikas politikai. Paldies tālāk, Sinitānas kungs. Paldies! Priekšstādētā komisija uzsver, ka ekonomiskie migranti un bēgļi palīdzēs ekonomikas eh, izaugsmai un augšupējai ilgtermiņam. Tas eh, sekmēšot lūga eh, darba tirgus attīstību, kas, manuprāt, ir pilnīgs muļķības. Grieķijā joprojām uh, Miljoniem cilvēku meklē darbu, savienība to ir solījusi, bet kur tad tas ir? Grieķijai tagad uzspiedīs to, ka tai būs jāizstājas no Schengen zonas. Un atbilstoši starptautisko institūciju memorandam, nu, mums tagad uh, ir jāapstādina bēgļu plūsma caur, caur mūsu valsti. Tur ir dažādi teroristi un garnaģi, un viņi drīz ieradīsies jūsu valstīs. Esiet droši, un kā tad jūs viņus apstādināsiet? Tūkstošiem bēgļu iekļūst Eiropā katru dienu, pat šajos bargajos apstākļos, eh, un eh, es neticu, ka viņi nāks par labu Eiropai. Viņi drīzāk uzspēlēs mums visiem islama likumus. Paldies! Paldies, eh, Jāsla Vekas kundze! Paldies, saka Jāsla kundze. Bezdarbs Eiropā joprojām ir augsts. Mēs redzam, ka pēdējā laikā kaut kas, protams, ir darīts. Bet eh, tāda lieta, ka jauniešu garantijas schēma īsti nestrādā. Ir jāmeklē jauni veidi, kā uzlabot eh, jauniešu nodarbinātību ar um, pašu uzņēmēju palīdzību. Mēs nelūdzam nekādas papildus garantijas, mēs eh, uzskatām, ka ja tāpat jau pietiek dažādu schēmu. Bet ir arī tā, ka cilvēks strādā, it kā pelna, bet nevar nopelnīt cilvēku cienīgu algu. Tāpat arī jācīnās pret īstermiņa darba līgumiem, pret, pret tādiem sledeniem līgumiem, kas ne, nesniedz drošību darbiniekiem. Visiem jānodrošina sociālā aizsardzība arī darba. Līdz ar to ir nepieciešams ik gadu izvērtēt situāciju, kā to veids, veids komisija, sekotam līdz, bet uh, uh indikatoriem jābūt konkrētākiem, kas ļauj saprast, vai tiešām nabadzība samazinājusies vai ekonomiskā situācija uzlabojusies, jo šie makroekonomiskie indikatori protams, varbūt ir runā par vienu, bet, bet pat, patiesā situācija ir cita. Paldies, tev ir nākamais runātājs. Ja vēlaties, protams. Gracias. uh, <laughs> I didn't hear. <laughs> Oh, sorry. Gracias. Nākamais runātājs uh, saka paldies. Uh, Eiropas semestra prioritātes, saka Gonzāles Peņas kundze. Uh, It kā centrā not, noliek um, darba vietas, darbinieku tiesības, bet patiesībā šajā tekstā mēs redzam, ka vienkārši citiem vārdiem mums mēģina atkal ieskapēt uh, taupības politiku. Citiem vārdiem, tātad joprojām ir uh, runa par uh, valsts uh, investīciju ierobežošanu, par uh, budžeta cipšanu. Aicinām Eiropas centrālo banku pārskatīt stabilitātes paktu un atrast uh, elastīgākus instrumentus, kas nodrošinātu jaunas investīcijas, kas sniegs palīdzīgu roku dienvidu valstīm, kas ir sevišķi lielās sprokās. Spānijā 20% uh, bezdarbs, jauniešiem, protams, vēl lielāks, pat, un pat tie, kas strādā, cīnās ar, ar nabadzību un sociālo izstumtību. Mums ir nepieciešams reāls plāns, kas maina šo situāciju. Komisija domā, ka ar pastāvšiem pasākumiem pietiek, mēs uzskatām, ka tā nav aicinām rast realistisku risinājumu. Paldies! Paldies, ar to arī brīvais mikrofons uh, ir beidzies. Uh, Dambrovska kungs, lūdzu. Madam Chair. Priekšstādētāji. Cienījamie deputāti. Pirmkārt, paldies visiem par uh, ļoti tādu stimulējošo un produktīvo diskusiju. Eiropas parlaments eh, Eiropas eh, ekonomikas eh, politikas pilnveidošanā spēlē būtisku lomu, un es rūpīgi piefiksēju visus jūsu komentārus un, un viedokļus, ko šeit dzirdēju no cienījumiem deputātiem. Eiropas tautsājumniecība ir um, izkļuvusi no recesijas, no lejupslīdes, bet joprojām atlapšana un, un izaugsme ļoti pieticīga. Un, diemžēl, šodien mūsdienās ir daudz vairāk iemeslu rūpēm nekā, nekā līdz šim. Ārējā situācija pasliktinājusies, tāpat arī eh, finanšu tirgus ir, eh, ir eh, ļoti nestabils, tam draud jauni riski. Un, lai staropēt papildus izaugsmi, mums jānodrošina papildus pasākumi, papildus politikas, instrumenti, kas sekmētu izaugsmi. Pastāv dažādi viedokļi attiecībā uz to, kā to realizēt, diskusijas skaitā tos pilgt dzirdējām, tomēr kopumā bija gandrīz dzirdēt, ka daudz no jums kopumā uh, ir viensprāts ar mūsu integrēto stratēģiju, kas balstās uz investīcijām, struktūrām reformām un atbildīgu fiskālo politiku. Esam gatavības pilni nodrošināt to, ka ekonomikas un sociālā situācija Eiropas valstīs aizvien tuvinās un pēc tam tuvinās uz augšu, nevis uz leju. Esmu pateicīgi par jūsu pienesumu Eiropas semestra procesā. Jūs eh, regulāri un saulēcīgi iesniedzat ziņojumus, eh, nu, tādus, ko, par ko es pēdām arī šodien. Un nu, pozitīvi vērtējumi arī iesniedz ciešāko sadarbību starp parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Eiropas parlamentārā nedēļa tagad jau tāda tradīcija, tajā piedalījos pagājušajā, piemēram. Nu, tas liecina par to, ka nu, patiesībā mums ir vieni, viens interesi sekmēt ekonomikas un tautsāmniecības, kā arī darba tirgus izaugsmu, un ceru, ka arī turpmākajā, turpmākajos uh, mēnešos darbā pie šiem svarīgiem dosiem mums būs laba sadarbība. Un tagad Henes Plašers kundze padoms vārdā lūdzu. Priekšsēdētais kundze, godātais komisāra kungs, deputāti. Sākšu ar to, ka atkārtošos iekšējais tirgus ir instruments, uh, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība vistiešāk saskars ar saviem iedzīvotājiem. Tāpēc darbs pie iekšējā tirgus pilnveidošanas un padziļināšanas ir Nīderlandes prezidentūras viena no prioritātēm. Un tāpēc vēlētos uzteikt gan tos jaunos priekšlikumus, kur ir parādījušies vienotā tirgus pabeigšanai, gan arī konkrēts likumdošanas aktus. Daudz no deputātiem runāja par sociālo dimensiju šajā Eiropas pusgadā. Ļoti labi to saprotu, bet eh, jūs jau arī to pašu teicāt, un tas ir visiem zināms, dalību valstīs ir dažējums uz nodarbinātību un sociālo aspektu. Daudz deputāti jau to teica, tā ir dalību valstu kompetence sociālā joma, un tā ir dalību valstu suverenitāte, tas ir dalību valstu suverenitātes domēnas sociālā sfēra. Tomēr eh, visas dalību valsts ir uzsvērusi to, ka Eiropas pusgadām vajadzētu piedāvāt tā, to struktūrālo ietvaru, lai sociālā joma dalību valstīs uzlabotos. Tas ir ierakstīts arī Eiropa 2020 stratēģijā, proti sociālā iekļaušana, nabadzības apkarošana un nodarbinātības palielināšana. Daudz no jums minēja to, cik svarīgi ir sagatavot šā pusgada ietvaros valstīm specifiskās rekomendācijas. Tas tiešām ir ļoti būtiski struktūrālo reformu veikšanai un turpināšanai dalību valstīs. E, nevienmēr reformas ir vieglas, šad tad tās ir sāpīgas, īpaši darba tirgus reformas, bet e, dažkārt un pat īpaši bieži darba tirgus reformas ir vienīgais veids, kā radīt jaunas darba vietas. Tas jau šeit izskanēja un eh, vēlējos vēlreiz to pateikt. Tuvākajās, tuvākajos mēnešos komisija sagatavos valstīm specifiskās rekomendācijas un eh, Šīs rekomendācijas sagatavos ļoti pieredzējuši eksperti un tiešām ceru, ka līdz vasarai visām valstīm šīs specifiskās rekomendācijas būs sagatavotas. Eiropas pusgadā, protams, tiek novērtēts tas, ko katra dalība valsts jau ir izdarījusi, un tomēr nākotnē vēl ir daudz darāmā. Sociālās aizsardzības sistēma ir domāta tirgus eh, aizsardzībai, un, eh, piemēram, patreizējā migrācijas viļņa ietekmē arī sociālā sfēra ir mazliet jāpieregulē. Esam gatavi sadarboties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Merci beaucoup. Paldies, un tagad eh, došu vārdu visām trim referentēm. Pirmā Rodrigas kundze lūdzu. Prieksēdētājs kundze, ar lielu prieku tātad eh, piedalos debašu noslēgumā. Uzskatu, ka debats bija ļoti, ļoti interesants un vēlētos pateikties eh, gan komisijas pārstāvi teiktajiem, gan arī prezidentūras uzsvariem. Trīs ļoti labi, ļoti interesanti ziņojumi, un tajos visos eh, tiek uzsvērts tas, cik svarīgi ir īstenot Eiropa 2020 stratēģijā minētos mērķus. Bet eh, šajos ziņojumos daudz tiek runāts par eh, sociālo sadrumstalotību un nabadzības padziļināšanos. Esam gatavi sadarboties kā ar prezidentūru, tā arī ar komisiju pie nākamā Eiropas pusgada etapa. Un tomēr mūsu pozitīvā pieredze sadarbības laikā pēdējā mēneša gaitā uh, ir eh, radījusi iespēju sākt sarunas pie starpinstitūciju nolīguma par Eiropas pusgadu. Eh, praksē tas nozīmē to, ka mēs jau šobrīd baudam reālus augļus. Mums bija ļoti labas diskusijas ar Eiropas komisiju pirms šī te pārskata. Otrs eh, būtisks panākums bija Eirozonas diskusijas plenārsēdē, un eh, arī tā bija iespēja uzklausīt un izteikt savu viedokli ar Eirogrupas prieksēdētāju, un tagad mēs parlaments esam sagatavojuši trīs ziņojumus, lai tas tiešām tiktu ņemts vērā mūsu izteiktais viedoklis pavasarī paredzētajā samitā. Es domāju, ka mēs varam cerēt uz turpmāku sadarbību, balstīties uz jau, uz jau sasniegto, un esmu pārliecināta, ka starpinstitucionālā sadarbība veicinās Eiropas pusgada leģitīmo noturību, un esam gatavi arī strādāt nākotnē, lai palīdzētu mūsu iedzīvotājiem. Paldies, un tagad Ribeiro kundze, saka prieksēdētāji. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties kolēģiem, komisijai, padomēji. Ļoti interesants debatas. Protams, Eiropā ir nepieciešams investīcijas, bet kādas investīcijas? Ne jau šādas tādas, pie tam eh, kādā ietvarā šīs investīcijas, tiks piesaistītas. Tā ir visa mūsu atbildība, visa mūsu kopīga Eiropas Savienības atbildības joma, bet eh, galvenokārt tā ir dalību valstu atbildība, un dalību valsts nevar no tās izlocīties mums ir nepieciešama daudz lielāka solidaritāte. Tikai tad mēs varēsim iegūt investoru uzticēšanos. Es jau runāju par Portugāles situāciju, pie tam nees vienīgā. Un eh, šobrīd Portugārē valda neusticēšanās politiskajai vadībai, un tas eh, atspoguļojas it visās dzīves nozarēs. Rodrīgas skundze jau teica, Viņa uzskata, ka Eiropai ir izaugsmas potenciāls, bet, protams, bet mēs nedrīkstam ieslīgt tādā demagoģiskā mākonī. Mēs nedrīkstam visu laiku tikai par to runāt un neņemt vērā reālo situāciju. Mums, veidojot politiku, ir jābūt atbildīgiem. Mums ir jāizvērtē tie virzieni politikai, kas tiešām ir reāli izpildāmi un kas nāks par labu iedzīvotājiem. Uh, Jā, arī manā valstī pēdējos gados ir redzami ļoti, ļoti maigi un trausli e, ekonomiskās izaugsmes iedīgļi. Mums tas ir jāsaglabā, un tā ir mūsu atbildība. Tomēr mēs varam visu zaudēt ar vienu rokas mājienu, un arī tā būs mūsu atbildība. Lai mēs to nezaudētu, mums ir jāsadarbojās, jāsadarbojās komisijai ar dalību valstu parlamentiem, uh, darba tirgus dalībniekiem, visiem, visiem ir jāpieliek sava roka, lai mēs dzīvot labākā pasaulē. Un visbeidzot, Stīlers kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze, un arī es vēlētos pateikties gan kolēģiem, gan arī ēnu referentiem padomai komisijai. Uh, vienotā tirgus ehm, nozīmību mēs nevaram novērtēt pārāk zemu. Arī sociālā sfēra ir ļoti, ļoti eh, nozīmīga. Daudz kolēģi pieminēja arī digitālo momentu, un es vēlētos ehm, Eh, savā noslēguma runā pieminēt šo digitālo vienoto tirgu. Tā ir sava veida jauna industriālā revolūcija. Paskatīsimies, kas notiek. It visiem gandrīz ir vietāruņi un e, eh, 21. gadā ir paredzēts, ka 40 miljārdi e, tīkla vienību būs un arī to mēs redzam eh, pēdējā gadā no 14. gada līdz 15. gadam mobilā, um, mm, mm, mobilā datu pārvada ir pieaugusi sešas reizes. Tas tikai pierāda, ka iekšējais tirgus šorīd, šobrīd dzīvo digitalizācijas ērā. Mums ir jānodrošina ikvienam iedzīvotājam platjoslas pieejamība, platjoslas interneta pieejamība Un tikai tad mēs varēsim visiem teikt, izmantojiet jaunākās tehnoloģijas. Jo tas, kuram ir eh, kompjuters, tas, kuram ir vietālrunas, var kļūt par attīstītāju. Arī Skotijā mēs to redzam, un eh, burti tie, kuriem ir tiešām vīzija un griba, Tie 3-4 mēnešu laikā var panākt ārkārtīgi daudz, vai tas būtu mazs uzņēmums vai lielie uzņēmumi, mēs visi pārējām digitālā ērā. Un tam ir jāatspoguļojās gan Eiropas pusgadā, gan arī budžetā. Es uzskatu, ka Eiropai ir jābūt pionierim digitālajā jomā. Paldies! Liels paldies!